Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να... Labrīt, dārgie kolēģi, atvainojos par aizkavēšanos. Atgadījās, eh, ja tā varētu sacīt, eh, apjukums ar prezidentūru, ar prezidiju, nu tagad man paziņoja, ka man jābūt šeit. Nu, labi, tad vārdsakot ķersimies klāt pie darba kārtības pēc iespējas ātrāk. Darī, strādāsim ātri. Tad vēlreiz atvainojos par aizkavēšanos. Mr. Tavares, rapporteur of the review of the e U.S. Tavārešu kungs ir lūdzis, lai viņa ziņojums tiktu skatīts pēc eh, ikgada cilvēktiesību ziņojuma ap 11. pirms diskusijām ar Erato Kozaku Markulis, Kipras ārlietu ministres eh, par ārlietu padomu sanāks rezultātiem 2012. gada 15. oktobrī. Un ir arī atlikts eh, Šākis kundzes ziņojums par digitālās brīvības stratēģiju ES ārpolitikā. I have the pleasure of introducing Miss Sarah Man ir tas gods aicināt Sāru Klifenu, ANO ģenerāla sekretāra palīdzi. Viņa e, stāstīs par ANO civilo spēju, institīvu un sadarbību ar Eiropas Savienību. Savā darbā Klifi kundze veicina politiskos procesus, drošību, tiesiskumu, ekonomiku, likumdošanu un efektīvu šo jumdarbību. Čosmūs. τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Tagad došu vārdu Klifes kundzei. Vēlreiz atvainojos par to, ka zaudējam daudz laika, aizkavējāmies lūdzu vārds jums. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies arī komitejas deputātiem par šo iespēju runāt par po šo um, kapacitāti, un ja mēs neesam spējīgi atbalstīt spēcīgas nacionālās institūcijas, kā jau priekšsēdētājs teica savos ievadvārdos, tādas informācijas, kuras nodrošina iedzīvotājiem politisku pārstāvniecību, un ja mēs nevaram atbalstīt arī miera nosargājošās iestādes, ekonomiskās institūcijas, tiesību sargājošās institūcijas. Ja mēs nevaram atbalstīt šīs nacionālās institūcijas tādās valstīs, kuras ir piedzīvojušas nesenus konfliktus, tad eh, šie tā saucamie pēckonflikta atvesaļošanās procesi visticamākais nebūs veiksmīgi. Citiem vārdiem runājot, mums ir jāapzinās, ka Nacionālo institūciju atbalsts tādās valstīs kā Lībija, Jemena, uh, Ziloņkaula krasts, Haiti, Austrumtimora. Visas šīs valstis ir ārkārtīgi svarīgas mūsu pūliņu mērķis. Un arī politiskā starpniecība un miera nodrošināšana šajās valstīs ir ārkārtīgi būtiska, jo pēckonflikts situācijā tas ir nenovērtējams atbalsts bet eh, tikai ar šiem pūliņiem vien mēs nevaram nodrošināt, lai valstis neiekristu atpakaļ pārējais periodu laikā konfliktos. Tas ir ierakstīts mūsu iniciatīvā. Kā jau priekšsēdētājs teica, mēs runājam par piecām nacionālo kapacitāšu jomām. Mēs runājam par politiskajiem procesiem, drošību un drošīgumu, likuma vārdu, ekonomisko atvesaļošanos, darba vietu radīšanu un pārvaldību. Tā ir iniciatīva, kurā mēs sadarbojamies arī ar starptautiskām organizācijām Haiti un Austrumtimoras miera misijas un arī darbība Afganistānā un Irākās. Vairākas no šiem stundām ir bijušas samērā pamācošas. Mēs runājam par tehniskas dabas palīdzību pilsoniskajai sabiedrībai, bet uh, institūcijas no vienas valsts uz otru pārnest ir tikpat kā neiespējami. Un uh, grūtības parādās jau pietiekami agrīni. Parādās arī pilsoniskajā, pilsoniskās sabiedrības atbalstā. Mēs runājam par uh, spēju sadarboties ar iedzīvotājiem, un mums ir nepieciešama pat, pacietība, jo politiskais lēmumu pieņemšanas process un tā attīstība šajās valstīs notiek lēni. Un eh, tas attiecās arī uz eh, palīdzību no ārpuses. Initiative does essentially three things. We work... Mēs eh, runājam un, atba un atbalstam tādas valsts, un mēs arī tajās e, darbojamies. Mēs esam konkretizējuši mūsu uzmanību ar konkrētām valstīm, un mūsu partnerība balstās uz ekspertīzi un pieredzi. Mēs atbalstam arī reformas, kuras ir e, īstenojusi un turpina atbalstīt ANO. Es varbūt īsumā izskriešu cauri šīm trīs jomām un e, pēdējās dienās mums ir bijis, bijusi arī tikšanās Eiropas Savienības un ANO pārvaldības līmenī. Runājot par iesaistītajām valstīm, mēs esam atbalstījuši pārejas periodu procesus Lībijā, Dienvidsudānā, Ziemeļkalu krastā, Jordānā, Jordānijā un Austrum Timorā. Un šobrīd mēs esam uzsākuši atbalstu arī Jemenai šajā pārejas periodā. Uh, un eh, šodien es tikšos arī ar mūsu darba grupas Sīrijas jautājumos locekļiem. Tas, ko esam mācījušies no palīdzības sniegšanas šīm valstīm, ir ārkārtīgi nozīmīgi gan Eiropas Savienībai, gan arī apvienotajām nācijām, proti, kā atbalstīt jaunu institūciju veidošanu. Vispirmām kārtām mums ir jānodrošina politiskā drošība un dažādi attīstības instrumenti, lai mēs varētu atbalstīt nacionālās institūcijas atbilstīgā veidā. Piemērs. Jau vairāku gadu gadumā, garumā Liberijā ir bijuši centieni atbalstīt miera uzturēšanas spēkus tiesās, kas varētu nodrošināt eh, drošību tiesās atbilstīgā veidā bet dažādu iemeslu dēļ un dažādu apstākļu sagadīšanās dēļ tas viss nav noritējis tik veiksmīgi, kā vēlējāmies, jo šie te miera uzturēšanas spēki nav, to darbība nav bijusi savērta kopā ar tiesību sargājošos, tiesību sargājošās sistēmas reformu un līdz ar to Liberijas valdībai nebija iespējams maksāt policistiem aldu, algu, tiem policistiem, kuriem bija jāuzrauga tiesu drošība. Tāpēc eh, pēdējā laikā mēs esam um, sastrādājušies arī ar politiskās drošības atbilstīgajām iestādēm, un mēs ceram, ka Liberijas valdība izveidos tādu stratēģiju, kas eh, varēs savērpt kopā visus šos dažādos aspektus - policija, tiesas, un tomēr, lai maksātu un lai maksātu ilglaicīgi algas, tam ir nepieciešams budžets, un šeit jau mēs sadarbojamies arī ar Pasaules bankas dažādu finansējumu fondiem. Otrais, ko šeit vajadzētu pieminēt, ir tas, ka ša, šad tad mēs eh, dažādu iemeslu dēļ neņemam vērā politiskos ciklus konkrētajās valstīs, un tāpēc mūsu labie nodomi var būt kā ūdens smiltīs. Bieži vien politiski ekonomiskās reformas prasa ilgāku laiku, nekā mēs to esam paredzējuši, bet arī valsts, kura tikko ir bijusi smagā krīzē un kuras valdība un politiskā elite nav pietiekami pieredzējusi, lai pārvaldītu valsti, un arī konflikts ir atstājis savas dramatiskās pēdas cilvēku prātos. Piemēram, Lībijā mēs izveidojām tā saucamo etapizēto misiju plānošanu, jo mums bija pilnīgi skaidrs, ka misijas galvenais uzdevums ir nodrošināt cilvēku cienīgu dzīvi, bet no otras puses lībiešiem pašiem ir jāsaprot, kā, ko viņi vēlas savā valstī un kādu veidu atbalstu saņemt no ANO. Un eh, šajā otrajā fāzē, kad mēs plānojām mūsu misiju, mēs ņēmām vērā visus šos faktorus. Trešais moments, ko vajadzētu šeit pieminēt, un arī šeit ir svarīgi runāt par Eiropas Savienību un, apvienot, at, un uh, Eiropas Savienības un ANO sadarbību. Mēs runājam par atbalstu gan ziemeļ, gan dienvidu valstīm, un šeit varētu pieminēt tādas valstis, kuras izgāja cauri tā saucamajam arābu pavasarim. Uh, Šajās valstīs ir izrādīta ārkārtīgi liela interese par Eiropas Savienības pašas pieredzi pārējais posmā. Līdz ar to šīs valstis eh, ļoti bieži skatās uz eh, to, kas Eiropas valstīs ir noticis, kādus instrumentus Eiropa ir izmantojusi, piemēram, totalitāro režīmu pārējais posmā uz demokrātisku. Un eh, mēs runājam arī par neatkarīgu tiesved, tiesu sistēmu izveidošanu. Un uh, Austrum Eiropas valstīs, bet arī citās valstīs, tādās kā Spānija un Portugāla, ir bijis šādi pārējais posmi, un daudzas valsts ir ieinteresētas šajā pieredzē. Valsts ir izteikušas arī savu interesi par to, ka sistēmas, kuras ir veidojušās šajās valstīs, un, piemēram, cilvēki, kuri runā angļu, franču valodā, lielākajā daļā šo valstu nav daudz angļu, franču valodas zinošo. Un eh, viens no momentiem, ko mēs esam uzsvēruši, ir tas, ka vajadzētu izveidot eh, vairākas sistēmas, sistēmu ķekaru, kurā dažādas varbūt Eiropas Savienības dalību valstis, ziemeļu valstis, kurām ir ļoti laba institūcija veidošanas pieredze ar ļoti labu pārvaldības sistēmu, sa, s, s, nosēdināt pie viena galda varbūt arī pārējās valsts, kuras zina, kāda ir reālā situācija uz vietas un kas šīm sistēmām ir nepieciešams. Uh, Līdz ar to pēdējais eh, mums vajadzētu skatīties par sadarbību, par partnerību starp dienvidiem un ziemeļiem šajā pārējais posmā. Arī šeit viens piemērs. Piemēram, Dienvidu Sudānā mēs īstenojam programmu, kurā Norvēģijas valdība sadarbojas ar Etiopijas, Ugandas un Kenijas valdībām, nodrošinot palīdzību un nodrošinot administrācijas tīkla veidošanu tādās tādos reģionos, kuros administrācijas nekad agrāk vēsturiski nav bijis. Otrais būtiskākais, pie kā šobrīd strādājam, ir pašu partnerība ekspertīzes izveidošanai. Mēs runājam par tādas platformas nodrošināšanu, kas varētu uh, dalību valstīs apkopotajām pieredzēm, gan tādām, kas ir apkopotas nevalstiskajās organizācijās, gan valdības organizācijās, proti tāda pieredze, kas var noderēt pēc konflikta valstīs, dalīties ar šo pieredzi. Un e, apvienotajās nācijās ir ārkārtīgi svarīgi divi principi, pēc kuriem mēs vadāmies, tieši runājot par pareizās pieredzes novirzīšanu pareizajā brīdī. Bija svarīgi pirmkārt, lai institūciju veidošanas procesā mēs iesaistītu daudzas iesaistītās puses, bet, protams, adekvātas puses. Un otrs, strādāt ar tādām valstīm, kuras ir izgājušas cauri pārējais posmam pēc konfliktos. Līdz ar to viņiem ir iekšēja pieredze vai arī ārējas sadarbības programma rezultātā. Valsts ir, un cilvēki ir ieguvuši pieredzi par pēckonflikta situācijām. Līdz ar to platforma, kuru mēs šobrīd esam izveidojuši, ir CapMatch, un doma ir ļoti vienkārša. Valstis vai ANO palīdz valstīm, kuras ir griezušās pie ANO šīs kapacitātes vai zināšanu veidošanā, un tad, dalība, un tad valstis vai nevalstiskās organizācijas var iepazīstināt ar savu pieredzi. Un mūsu izveidotā sistēma valstīm piedāvā dažādus eh, zināšanu un pieredzes avotus. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu tā saucamā dienas pieturas aģentūra, valstīm būtu zināms, kur griezties, ja tās vēlas gūt pieredzi. Un visbeidzot, mēs runājam par iekšējo ANO reformu, detaļās neiedziļināšos, bet, eh, protams, ka jebkurai organizācijai ir laiku pa laikam jāpārskata procedūras, lai pēc iespējas ātrāk valī, varētu palīdzēt un atbildēt to valstu vajadzībām, kuras izsaka tādu palīdzības prasību. Mums ir jābūt pietiekami fleksibliem un ātriem palīdzēšanai. Un šeit atkal vēlētos pieminēt vienu nozari, jo daudzām lielām, daudzpusējām institūcijām parasti izaicinājums ir uh, apkopot visu to nodaļu darbu un zināšanas un eh, ļaut sadarboties dažādām nodaļām, kurās ir šāda pieredze. Līdz ar to, piemēram, miera uzturēšanas misijas nodaļas cilvēki bieži vien nemaz nezin, ko dara citu nodaļu strādājošie, kuri varbūt strādā ar tiem pašiem jautājumiem tikai no cita redzes viedokļa un tādējādi visi iesaistītie var palīdzēt tiesību sargājošajām iestādēm. Mēs vēlamies nodrošināt, lai tā saucamā ekspertīze nebūtu sadrumstalota. Liberija, Haiti vai, zi, vai Ziloņkāla krasts, lai pieredzi viņi gūtu tieši no mums. Paldies! Liels paldies! Klifkundzei, kas ļoti īsā laikā pateica ļoti daudz svarīgas informācijas. Tagad mēs sāksim diskusijas un tūlīt dod vārdu Lēna kungam. Jā, danke, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies par šo prezentāciju. Es domāju, ka šai komitejai un parlamentam uh, ļoti svarīgas ir uh, civilas spējas un uh, pēc konfliktu valstu uzbūve. Eiropas Savienība diezgan uh, daudz tur jau dara, un mēs esam gatavi iesaistīties darbā, protams, ne militārajās operācijās, bet, piemēram, sniedzot attīstības palīdzību. Protams, karš var notikt diezgan ātri, militārās operācijas var izbeigties ātri, bet ļoti grūti pēc tam ir nodrošināt mieru. Ir tīpaši valstīs, kur nepastāv politiskās vai uh, tiesu kārtības, kur iztrūkst uh, pat pamatspējas uh, šo e, pārvaldību nodrošināt. Bet kā tad ANO darbojas? Vai tiek noslēgta kaut kāda vienošanās ar šīs valsts uh, valdību, nu, ja tāda vispār pastāv? Kādā veidā ANO vispār ienāk šajā valstī? To es gribētu zināt. Un tad vēl ir jautājums, uh, kā jūs sadarbojaties ar Eiropas Savienību? Jo uh, pašlaik uh, Uh, mums ir vairākas iespējas, kā izmantot ārlietu politiku, attīstības politiku. Mēs gribētu zināt, kā notiek sadarbība un vai nepastāv kaut kāda konkurence. Un treškārt, uh, visur pasaulē noteikti būtu interesanta pieredze no Austrum Eiropas, no eh, Vidus Eiropas valstīm. Arī Spānija un Portugāla tika pieminēta. Bet es varu iedomāties, ka jūsu pieminētās valstis - Jemena, Lībija, Liberija eh, - nav īsti tās valstis, kas varētu daudz ko no mums iemācīties, jo situācija ir pārāk atšķirīga tur un pie mums. Vai tik tiešām viņi var daudz ko iemācīties no šīs pārējas, eh, piemēram, no komunisma pie demokrātijas? Paldies! Lūdzu, saka Sofoklīs Sofoklējus, kolēģis vispirms uzdot uh, jautājumus un pēc tam tad mm, tiks sniegs atbildes visiem kopā. Jā, vielen dank. Um... Paldies. Jā, tik tiešām uh, jūs runājāt par ļoti svarīgu humanitāro uzdevumu. Es varu tikai atbalstīt uh, kolēģi teikto, jūs daudz veicat uh, visās šajās valstīs, un tik tiešām darbības lauks ir visai jūtīgs un sarežģīts. Pašlaik mēs runājām par civilajām iniciatīvām. Un es gribētu varbūt tā runāt nedaudz pretī kolēģim Lēnenam. Uh, viņš runāja par to, ka Eiropas Savienība esot tāda civilā savienība un tā ir civilā ārlietu politika. Par to būtībā pašlaik pat nav runa. Jūs pieminējāt par eh, šo visaptverošo pieeju. Kādā veidā šeit tiek saskaņotas civilās darbības, militārās operācijas, uh, Un es gribētu zināt, cik liela loma ir tieši militārajam aspektam. Mēs šodien eh, strādājam kopā ar Drošības un aizsardzības apakškomiteju, tāpēc šie aspekti būtu ļoti interesanti. Un vēl gribētu jautāt, vai Eh, situācija pēdējā laikā ir mainījusies. Mums, piemēram, bija ļoti plaša pieredze ar Haiti. Un es, piemēram, lasīju, ka Haiti eh, vēl pirms pēdējās katastrofas eh, bija bads un lielas problēmas. 2008. gadā jau bija bads Haiti un nemieri 96 miljoni dolāru būtu pietiekoši, lai ar to tiktu galā, bet katru gadu tika izmantoti 600 miljoni dolāru. Man šķiet, ka tas ir vienkārši nesamērīgs daudzums. Tāpēc es gribētu zināt, vai nākotnē nevajadzētu palīdzības sistēmu kaut kādā veidā mainīt. Un vēl par pieredzi. Jūs pieminējāt pieredzi Irākā, Afganistānā, Haitī. Visa šī pieredze rāda, ka civilā palīdzība bieži vien uh, nav pietiekoša, tā nav ilgtspējīga, jo uh, ar to nevar pilnvērtīgi atbalstīt civilās spējas valstī. Valsts spējas šajās valstīs bieži vien tieši izjūg. Es gribētu runāt par vietējās ekonomikas atbalstu. Ar to būs saistīts pēdējais jautājums. Piemēram, runājot par Afganistānu. Ārlietu uzņēmumi tur uh, roka akas un strādā, saņem algas, bet, kad viņi dodas prom vietējai ekonomikai, nekāda palīdzība netiek sniegta un Irākā, var būtībā eh, teikt, ka šī civilā palīdzība vēl eh, pasliktināja visu civilo katastrofu. Tāpēc es gribētu jautāt, kā tad ir ar uh, Uh, operācijām. Jūs runājat par uh, īstermiņa, ilgtermiņa operācijām, bet mūsu pieredze ir tāda, ka tas viss ļoti ievelkas un uh, vajadzētu varbūt mainīt sistēmu, lai ilgtspējīgi atbalstītu cilvēkus uz vietām. Więc jeśli można, to ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie. Es gribētu vispirms sirsnīgi pateikties par sniegto informāciju Un te pašā laikā es gribētu uzdot uh, kādu jautājumu, kas nav saistīts ar iepriekšējiem. Mēs labi zinām, ka konfliktu pārvarēšana un konfliktu sēku pārvarēšana ir ļoti garš process. Tas nav karš, kur reizēm viena kauja visu var izšķirt. Krīze parasti ir ļoti garas sekas. Krīze arī veidojas Uh, ļoti ilgi. Tāpēc es gribētu jautāt, kādas spējas, kādas kapacitātes ir ANO, uh, lai pārvarētu šādas ilgtermiņa sekas. Nu, runa ir, protams, piemēram, par cilvēku potenciālu, ko īsti ANO var paveikt katastrofas laikā. Eh, kādas komandas tiek nosūtītas, kādus ekspertus jūs varat nosūtīt, jo ir nepieciešams daudz ekspertu tieslietu jomā, piemēram, bet ir vajadzīgi arī cilvēki, kas nodrošinās ūdens apgādi vai kaut ko tam līdzīgu. Es gribētu zināt, eh, vai jums ir arī uh, finans, finanšu nodrošinājums jo misijas, kas tiek nosūtītas, ir visai lielas un, un ir nepieciešams attiecīgais finansējums. Uh, kā jūs risināt problēmas ar budžetu? Godātie runātāji, deputāti, došu tagad vārdu Klifkundzei ar jūsu piekrišanu, un pēc tam tad atkal varēsiet uzdot jautājumus. perfect. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Runāju par to, kā ANO strādā sadarbojoties ar valdībām. ANO klātbūtne valstīs norisinās divos veids. Gan drīz visās pasaules valstīs mums ir pastāvīga klātbūtne uz vietas, kur mūsu attīstības aģentūras, kas atrosties valstīs jau ilgu laiku, daudz apsvērumu dēļ, ar vienu ir uz vietas. Un tad otrkārt tiek izstrādāta visaptvaroša stratēģija valdību pēc valdību pieprasījuma. Tad eh, tiek parakstīts nolīgums par prioritārajām jomām. Protams, gadījumos, kad uh, mūsu klātbūtne ir valstīs, kur ir pēkšņa pāreja krīze, uh, tad eh, aģentūrām, protams, ir ātri jāpielāgojas. Un kopā ar šīm aģentūrām mēs nodrošinām, ka pastāv uh, konflikta analīze un uh, preventīva darba plāna izstrāde iespējamās krīzes gadījumā. Un viņu darbu tad apstiprina uh, drošības padomu, tas attiec uz uh, politiskām misijām vai uz uh, īpašām vidutāju misijām. Tas nozīmē, ka atļauju sniedz drošības padomi nevis konkrētās valsts valdība, taču attiecībā uz civilajām kapacitātēm mums ir jāsaņem pavisam skaidrs pieprasījums no attiecīgās valsts valdības, lai mēs spētu darboties. Jo šī nozara, šī joma nav tāda kā ārmijas vai vēlēšana novērotāja iesūtīšana. Ja jūs gribat veicināt kapacitātes izveidi valdības ministrijās, tad skaidrs, ka tas var norisināt tikai ar valdības uzaicinājumu, tikai tā var būt panākums. Ar šādām misijas komponentēm Mēs parasti daudz spriežam ar valdībām, kāda veida sistēma tām ir nepieciešama un kāda mūsu sadarbība. Vēl mums ir ļoti cieši sadarbības nolīguma ar Eiropas Savienību. Es jums sniegšu tikai divus piemērus. Mums ir eh, apvienots pēc konflikta vajadzību novērtējumu eh, darba grupa, pat labāk tas tiek izmantots Jemenā, lai palīdzētu Jemenas sabiedrībai nacionālajam dialogam. Uh, plānot savas prioritātes. Runājot par miera uzturēšanu, um, civilo komponenti, mums pastāv ilgspējīgas sadarbība ar krīzes pārvaldības nodaļu pašreizējā Eiropas Savienības ārējas darbības dienestā. Tad mēs izspriežam, kāda veida eksperti varētu būt sniegt, sniegti valstīm, kas ir pārējais periodā. Tātad mūsu sadarbība ar Eiropas Savienību ir ļoti svarīga. Atbildot uz jautājumu par <clears throat> civili militāro sadarbību, arī šādā veidā mēs plānojam mūsu operācijas. Mums ir tā saucamais integrētās misiju plānošanas process vai AM, IMPP, kā jau viss mūsu organizācijā, katrai lietai ir savs akronīms, saīsinājums. Ja Tas saistīts ar uh, politisko, militāro, policijas spēku attīstību, human, humāno un hu, cilvēku tiesību komponenti. Tas ir gadienos, kas uh, mēs veicam human, humāno un uh, mieru uzturēšanas misiju. Jūs arī uzdevāt jautājumu, kādas mācības esam guvuši no Haiti un no katastrofas tur. Es domāju, ka starptautiskā sabiedrība ir sapratusi, ka tā ir jābūt izturīgākai, tādai preventīvai, nevis tikai jārēģē. Un tas attiecas, piemēram, uz dabas katastrofām, un turklāt mēs zinām, ka Haiti bija daudz mazāk sagatavota šādu veidu katastrofai, jo ēkas nebija izturīgas, nebija paredzētas eh, zemes, eh, zemestrīcē. Tad tālāk ir arī cilvēki izraisītas katastrofas, kā militāri konflikti. Un te tad ir jāveido tādi resursi, lai vietējā sabiedrībā būtu iekšēji resursi izvairīties no konflikta izraisīšanās uh, militārā akcijā, un te nav runa tikai par darbību pēc konflikta izraisīšanās. Jūs arī runājat par vietējo ekonomiku. Ekonomikas veicināšana ir viena no piecām pamatjomām, ar kur nodarbu. Pārēj uz mieru, tiek nodrošināti tieši ar ekonomikas palīdzību. Ja cilvēkiem nav darba, lai uzturētu savu ģimeni, tad viņu uzticēšanās demokrātiskam miera procesam eh, mazinās. Tā tad šai jomai mēs pievēršam daudz uzmanības. Mēs zinām, ka šī nav vienkārša joma daudzām valstīm pasaulā. Nav pietiekoši daudz darba vietu, netiek veidots jauns darba vietas, lai veicinātu nodarbinātību, taču šādā virzā mēs darbojamies. Tam ir saikne ar pirmo jautājumu, ko man uzdeva, kādas mācības mēs esam guvuši no pārejas periodiem pašā Eiropā un kā to var piemērot uz citām valstīm. Jūs pamatot sacījāt, ka pastāv atšķirības starp valstīm, kurās ir bijis reāls pilsoņu karš un tām valstīm, kurās bijis autoritārs režīms, taču nav bijis atklāts konflikts. Līdz ar to pārējas pieredze Eiropā vairāk ir piemērojama uz Tunisiju nekā uz, piemēram, Lībiju, kur konflikts bija daudz smagāks. Taču ar vien pastāv šo pārējas uh, posmu elementi, kas ir tādi kā jautājumi, piemēram, kad es devos Ziemeļāfriku pēc Arābu pavasara, gandrīz katrā valstī man uzdeva jautājumu, ko jūs darāt ar slepeno informāciju, ar tās dokumentiem, ko glabāja iepriekšējais režīms. Tātad eh, šis jautājums ar vienu parādās, kaut arī mm, citāda situācija ir atšķirīga. Un pēdējais jautājums par saikni starp ANO spējām un eh, to ekspertīzi, ko varam sniegt. Mums ir automātiskais mehānisms humanās krīzes situācijā, šo mehānismu tad varam aktivizēt. Mehānisms pārēdz, ka dažādas humanitārās, humanās aģentūras var organizēties tādos kā kluster, klu, klasteros, uh, piemēram, ūdens apgādē, pārtiks piegādē, izglītībai un tās uh, cieši sadarbojas ar ECO un ar Eiropas nevalstiskiem organizācijām runājot par politisko un mieru uzturēšanas misiju. Tradisnā mums ir bijis vieglāk e, ātri mobilizēt uh, militāro komponenti, nevis uh, civilo komponentu, bet tas ir tas iemesls, kāpēc mēs veidojam šo uh, iniciatīvu, civilo iniciatīvu. Varbūt mani kolēģi, kas sēž pa kreisi no manis, pastāstīs par šiem mehānismiem. Labrīt, kolēģi! Vēlreiz paldies, ka aicināt mūs uzstāsties jūsu vidu. Varbūt pastāstīšu par resursiem un par mācībām, ko ANO ir guvusi. Reāli nav uh, e, viena risinājuma, kā pietiekoši ātrā laikā īstās personas var uh, Uh, iecelt pareizajās vietās. Pastāstīšu nedaudz par uh, trim lietām, kurās mēs atšķiramies no ES. ES ir strādājusi līdzīgi kā mēs pēdējos 60 gadus, tātad mēs veicinām dalībvalsts militārās un politiskās iespējas. Varbūt atšķirībā no ES mēs uh, mieru uzturēšanai izmantojam nozīmīgus uh, mieru uzturēšanas spēkus. Mums ir eh, eh, pārstāvi, kas eh, dodas uz, dalī, uz dalību valstīm, nakal dodas no tām prom, kad nepieciešams. Tātad mums ir savi ierēģi, kas ar to nodarbojas. Tad mums ir tāds kā kodols, kodola personāls, kad mēs veidojam misijas, mēs paļaujamies uz ANO. Uh, personālu, kā piemēram bija arī hum humanajā krīzē Haitī. Tad mums vēl ir tā saucamie ātrie mehānismi, kad mēs pamatojamies uz uh, eh, dalībvalsts iespējām. Tas īpaši attiec uz humāno jomu. <clears throat> mēs veidojam komandu dalībvalstī. Mēs arī veidojam šādas komandas, ar to atšķiramies no es. Mums ir pastāvīga uh, poli, eh, policija, kas, eh, ko var izmantot vienā vai citā misijā. Mums ir arī pieci uh, tiesu eksperti, kas arī tiek izmantoti pēc vajadzības. Un tad mums vajadzīgs pastāvīgais personāls un arī kapacitāte konkrētajā valstī. Un tad ir jāroda tādi konkrēti eksperti, kas spētu palīdzēt tām valstīm, pamatojoties uz viņu nacionālajām institūcijām. Mēs, ANO ierēģi, neesam jau pēc definīcijas eh, tāda, kam ir bijis pieredze tās valsts eh, aparātā vai neesam bijuši iesaistīti tās valsts politiskajā procesā. Tātad mums ir jāizmanto valsts eh, spējas kapacitāti, lai tad mēs varētu uh, piekļūt eh, eh, konkrētās dalībvalsts mehānismam, eh, un tieši tā CIFKAPS strādā. Tātad šādā veidā mēs atšķiramies no Eiropas Savienības KDP. Paldies. Turpina Sofoklis Sofoklevs. Mums vēl ir trīs runātāji. Pirmais Milans Mors lūdzu. Eh, muchas gracias, senora Klaiv, por venir aquí a hacer. Paldies priekšsādātāji. Paldies Kleifas kundzei, ka viņi šodien pie mums ieradusies. Eh, un paldies par prezentāciju. Jūs pieminējāt Lībiju un teicāt, ka tā ir valsts, kura jūs pievērša tagad īpašu uzmanību. Uh, Tā ir gandrīz mūsu kaimiņu valsts, ļoti tuva Eiropas Savienībai, un Eiropas Savienība daudz dara, lai izvairītos no turpmākiem nemieriem un uh, turpmākiem konfliktiem šajā valstī. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā izskatās konkrēti sadarbība, kas tiek darīts un ko jūs vēlaties uh, sadarbības jomā vai pastāv kaut kādas drošības politikas uh, problēmas. Mēs zinām, ka uh, bija arī uh, uzbrukumi Bengāzī ASV vēstniecībai, ļoti daudz apritē ir ieroču, un Eiropas Savienība drīzumā uzsāks palīdzības programmu robežu kontroles jomā. Es gribētu jautāt, Kā pašreizējā finanšu krīze ietekmē jūsu darbu? Gandrīz visām valstīm ir jākonsolidē budžets. Un kā tas ietekmē jūsu budžetu un jūsu eh, darba iespējas? Tātad eh, es gribētu it īpaši runāt par eh, finanšu krīzi rietumu valstīs. Jākosāri kundze, lūdzu. Paldies! par ārkārtīgi interesanto priekšlasījumu un par to, ka jūs tik labi sākāt. Apvienoto nāciju problēma ir tāda, ka viss, ko jūs esat panākuši, panākuši tas neparādās plašsaziņas līdzekļos, bet tas, ko jūs, kas jums neizdotās, tas vienmēr parādās publiski. Un arī, piemēram, plašsaziņas līdzekļos vajadzētu runāt par to, ko jūs panācāt Austrum Timorā, bet varbūt eh, filozofiskāks jautājums runājot par demokrātiju, cik lielā mērā kultūra sensitīvi jautājumi, un par to varbūt, ka mums ir jārunā arī par dažādām demokrātijām. Un eh, apvienotās nācijas, piemēram, Āfrikā ir tādas valstis, kurās ir demokrātija, bet tā ir pilnīgi savādāk nekā tā, pie kuras esam pieraduši šeit, um, Eiropas Savienībā. Piemēram, partijas tur nepastāv, un mēs pat nevaram iedomāties, ka būtu tāda partiju sistēma, kāda eksistē šeit Eiropā. Varbūt, ka galvenā, galvenais jūs runājat par demokrātiju, jūs runājat par dažādām demokrātijas definīcijām un par demokrātijas, definī, demokrātijas veidiem. Kiras Šolts. Šolts kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji. Eh, liels paldies eh, Klēpas kundzei. Mums jau ir izveidojusies labā tradīcija eh, sadarboties ar ANO civilo spēju nodaļu. Tā kā mums arī būs drīz misija uz Ņujorku, un varbūt mēs varētu šo viedokļu apmaiņu turpināt tur. Pašlaik man ir divi jautājumi. Viedokļu apmaiņa rāda, ka, kad runa ir par konkrētiem gadījumiem, tad mums jārunā par problēmām, par izaicinājumiem. Es gribētu eh, zināt, kā eh, jūs balansējat, līdzsvarot šo darbu, jūs dodaties uz kādu vār, eh, valsti, lai palīdzētu tai atgūties, lai uzlabotu politisko situāciju un kā tas vispār e, iederās ANO sistēmā. Mēs tagad runājām par sadarbību ar Eiropas Savienību, bet noteikti nav viegli, ņemot vērā, piemēram, diskusijas ģenerāla asamblējā, e, e, e izlemt, kā konkrēti atbalstīt vienu konkrēto valsti e, šajā e, atgūšanas procesā, jo jaņem vērā arī situācija visā reģionā. Piemēram, ja jūs dodaties uz Āfriku, uz Somāliju, tad uh, ASV noteikti eks, nosūtīja savus ekspertus, savas struktūras, kas atbalstīs uh, šo valsti un palīdzēs uh, stiprināt uh, valsts sistēmu citā reģionā. Uh, varbūt tur būtu Eiropas valstis, bet kā jūs līdzsvarojat uh, šo um, uh, ekspertu izvēli? Kā jūs izvēlāties ekspertus, kas um, nodrošina ilgtspējīgu civilu struktūru izbūvi šajās valstīs? Un kāds pašlaik ir šis līdzsvars? No kurienes ir vairākums ekspertu? No kurā reģiona, no kurām valstīm? jo jums taču jāsasaista savas darbības ar diskusijām ģenerāla asamblējā un drošības padomē. Man šķiet, ka tas varētu būt ļoti jūtīgs jautājums. Un uh, otra tēma, ko gribētu uzrunāt. Jūsu sadarbībā ar ICC. Tad kā, tad uh, jūs, vai jūs apzināties, kā reizēm mums <clears throat> ir uh, uh, jārunā šeit par cilvēkiem, kas ir pastrādājuši noziegumus, uh, kas būtībā ir pakļauti uh, kriminālu vajāšanai. Un uh, kā šajā kontekstā jūs stiprināt tiesības sargājušās institūcijas šajās valstīs? Gomešas kundze, lūdzu. Esmu ļoti priecīga atkal tevi redzēt, Sāra, jo es zinu, cik tu esi kvalificēta un kāda tev laba pieredze šajā jomā. Mēs neesam aizmirsuši lielisko ziņojumu, ko sagatavoja tieši par tiesiskuma nozīmi attīstības politikas jomā. Es gribētu tev pajautāt, paturpinot mana kolēģa Milana Mona sacīto par Lībiju Vai tu varētu arī pastāstīt par eh, pārējas tiesiskumu? Te nav runa tikai par drošību. Ano, ah, nu. es pavisam nesen nevielēju Jānu Mārtiņu par savu pārstāvu Lībiju, viņš ir ļoti labs pārstāvs, taču šis jautājums ir uh, daudz plašāks par uh, starptautiskās krimināla tiesas atbildību jo starptautiskā krimināla tiesa gan uh, tiesā iepriekšējā režīma noziedzniekus, taču ir tūkstošiem uh, šāda režīma pārstāvi, kas tik tikko ir, piemēram, izmukuši no Bengāzi vai no Tripoli, Tripoli un uh, nav struktūru šo cilvēku tiesāšanai. Es gribētu zināt, kā tad jūs šam procesam sekojat. Vēl viena valsts ir Afganistāna. Neviens jau vairs par Afganistānu nerunā. It kā Afganistāna jau būtu e, pabeigusi savu pārejas periodu. Mm, protams, situācija ar vien sarežģīs, e, ņemot vērā to, ka ASV militārie spēki tiek atvilkti Tas nozīmē to, ka ANO ir jākļūst spēcīgākai šai valstī. Un tiesu sistēma ir viena no nopietnēm problēmām. Un arī par kapacitāte. Kādi ir plāni par Afganistānu? Ano. Un nobeigumā attīstības valsts, kurā pavaras uh, iespējas loks, jo diktators nu pat nu ir mīris, es runāju par Etiopiju. Es domāju, ANO apjauta, kāda ir situācija, taču nedarīja pietiekoši daudz, jo gan ANO, gan ES ir nepareizas politikas, uzskatot, ka diktators ir svarīga attīstības politikas virzītāja persona tagad ir pavēries iespējas, pārsies jauna iespēja, taču vēl pagājušā nedēļa tika apcietināts viens žurnālists un parādās jauns atspīlēm, kas agrāk nav pastāvējuši starp, piemēram, kristiešiem un musulmaņiem, jo valdība iejaucas, nominējot musulmaņu līderus. Bet ir arī daudzi citi pamat jautājumi. Un, jo šī valsts teorētiski ir pārējais periodā. Tāpēc es gribētu jums uzdot jautājumu, kā jūs redzat ANO lomas attīstīšanos un iesaistīšanos šāda veida situācijas. Klifis kundze, lūdzu vārds jums, tik uzdot svarīgi jautājumi, tātad ceru varēsiet sniegt svarīgas atbildes. Paldies priekšsādātājiem kolēģi par šo lielisko jautājumu kārtu. Iespējams, sākšu ar jautājumiem, kas skar konkrēto situāciju kādā valstī, un tad pievērsīšos vispārīgākiem politikas jautājumiem. Runājot par Lībiju. Jūs zināt, eh, tik lielā mērā, eh, cik lielā mērā starptautiskā sabiedrība varēja iesaistīties Lībijā. Cilvēks programmas turpinājās un process bija tāds, kas virzīja valdības izveidi, un tad šī valdība pieņemtu tad savu prioritāro programmu. Tas ir tāds sarežģīts posms, jo ir eh, vēlme nosūtīt palīdzību, taču nevienmēr vietējā situācija ir tik viennozīmīga. Nevar noteikt, kādas ir prioritātes, jo uz vietas nav konkrēta valdība. Tagad eh, situācija ir nostabilizējusies. Es domāju, vispirms šīm valdībām būs jānosakām jānosaka pašām savas prioritātes un tād jāpadara stiprākas ministrijas, kas eh, līdz šim nepastāvēja normālās attiecībās starp pilsoņiem un valsti. Tātad šie pirmie uzdevumi bija, būs gluži tādā pamat līmenī. Mēs zinām, ka Lībijas varas iestādes ir lūgušas mūsu atbalstu šo pamat uh, dienestu izveidē, lai valdītu uzticēšanās. Politiskais process ir prioritāte beig beigās. Uh, būs nepieciešams atbalsts drošības nozare un tiesiskuma nozare un arī ekonomiskajā, vei, ekonomikas veicināšanā. Un te ir jāmācās politiskā pieredze, lai nodrošinātu uh, līdztiesību arī tiesu sistēmā. Attiecībā uz uh, Annas Gomeša jautājumu par uh, tiesu nozīmi pārejas periodā. Esmu priecīga arī tagad, lai jūs sadarboties. Es zinu, kāds ir jūsu svarīgais darbs Austrum Timorā. Šis aspekts ir ļoti būtisks pašai sabiedrībai. Sabiedrība to visvairāk ir pieprasījusi. Taču nevalda vispārīgi izpratni par to, ka pārejas periodā tiesiskumu nevar izveidot sešu mēnešu laikā vien. Galvenokārt tāpēc, ka ir ilgstošs process liecību ievākšana un arī uh, tiesā, tiesā ieviešana. Turklāt pārejas perioda tiesiskums ir daudz plašāks uh, process, ir jāizveido konses, vi, konsens vispārīga izprat par to, kas reāli notika. Tātad te ir saistīts arī par sabie, saistību ar sabiedrības informēšanu, izglītošanu. Pat tajās valstīs, kas ir īstenojuši ļoti labu pārējas uh, eh, posmu tiesiskumu, kā piemēram Čīle, Viss process ir aizņēmis 20 līdz 25 gadus, un vēl ar vienu nevar uzskatīt, ka tas ir vainagojies panākumiem beidzies. Tātad tā ir būtiska prioritāte. Tagad ir eh, šis process sākts. Eh, signāls tam, ka tas būs ilgstošs process, jau ir nosūtīts, un reģionam ir labi to zināt. Renāta pastāstīs par Afganistānu, tad es atgriezīšos runāt par vispārīgas politikas jautājumu. Paldies! Jā, paldies! Paldies! Jo Afganistāna ir tā saucamo aizmirsto konfliktu zona, un tas ir pārsteidzoši un nepatīkami īpaši mums, kas esam strādājuši Afganistānā, jo Afganistānā problēma vēl joprojām ir daudz. Tā ir valsts tiem piemēriem, cik eh, garš var būt pārēj periods, un runājot par pārēj periodu Afganistānā, tad mēs to saprotam no rietumu puses, no ri ar rietumu brillēm raugoties bet eh, pārēj varbūt Afganistānā nozīmē daudzus citus momentus, un galvenais ir 2014. gadā paredzēto vēlēšanu organizēšana. Līdz ar to ir skaidrs, ka šis pārējais posms ir ārkārtīgi dinamisks un eh, ir jārunā arī par dažādas spriedzes sadalīšanu. Arī fiskālos jautājumos Afganistānā ir zināmi, zināmas problēmas. Piemēram, doma ir, ka tiks atsaukti militārie spēki no Afganistānas, tad ANO lomai vajadzētu pieaugt bet Afganistāņi, protams, paši vēlas pārvaldīt savu valstu, un tas ir arī visadekvātākais. Ir arī zināms fiskāls, fiskāli ierobežojumi, ka, piemēram, valsts atsaucot savus militāros spēkus, doma ir, ka šīs valsts arī samazinās savu fiskālo iesaistību šajā valstī ir e, apvienotajā nācijā ir apmēram desmit pārstāvniecības, un doma ir, ka tas arī nākamo gadu laikā mazliet samazināsies. Vēl par Afganistānu runājot, jūs pieminējāt arī vietējo ekonomiku un to, cik svarīgi ir runāt par to. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt ekonomiskās atzimšanas ilgtspējību un jaunu darba vietu veidošanu bet eh, viens no veidiem, kurus Klifts kundze jau teica, ir tas, ka mums ir svarīgi vienkārši būt Afganistānā, un starptautisko spēku klātbūtne ir ļoti svarīga. Un eh, atsaucot militāros spēkus, daudzi vietējie zaudēs darbu, piemēram, vietējie apakšuzņēmēji, tie, kas piegādā preces un pakalpojumus uzņēm šīm eh, militārajām bāzēm. Uh, Līdz ar to katrā bāzē, militārajā bāzē strādājošais apgādā 10-15 citus Afganist Afganistānas iedzīvotājus. Un eh, mums būtu jārunā par to, cik svarīgi ir saglabāt starptautiskās sabiedrības iesaistīšanos pēc militāro spēku atsaukšanas, kādas ir cilvēktiesību aizsardzības aktīvistu loma. Uh, un vienlaicīgi mūsu iesaistīšanās eh, lielumam ir jātiek reformētam, jo, protams, eh, ir jāveicina arī afgāņu pašu iesaistīšanās savos procesos, un eh, mēs vēlamies runāt arī par to, ko mēs vēlamies panākt. Un pēc trīs, 30 gadu konflikta Afganistāna ir sa sasniegusi ārkārtīgi daudz. Uh, ņemot vērā citas valsts, kuras ir izgājusi cauri šiem procesiem Afganistānā, ir samērā stabils valsts budžets. Protams, Afganistānā šobrīd parādās jauna izglītotu cilvēku paudze un apmēram 70, pro... un atcerēsimies, ka pēc 30 gadu ilgušiem kariem un konfliktiem apmēram 70% no iedzīvotājiem toreiz bija analfabēti. SIPKAP galvenais, par ko mēs runājam un ko Afganistāna mums ir mācējusi, ir tas, ka mēs vēlamies izmainīt, reformēt starptautiskās sabiedrības iesaistīšanās aspektus. Balkāna ir ļoti labs piemērs. Tātad, eh, un šajā sakarā mēs vēlamies iesaistīt arī Eiropas Savienību. Tāpēc eh, mums vajadzētu raudzīties arī uz ilgtspējīgiem mērķiem, uz ilgākiem mērķiem, un tur galvenais noteikti būtu arī drošība. Paldies, saka Klifs kundze, paldies Renātai. Šeit izskanēja vairāk citi ļoti labi jautājumi, tātad kāda būtu mūsu attieksme un arī politikas. Tātad jautājums par demokrātiju, par tās dažādajiem modeļiem, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un vienmēr ir interes, interesanti pajaut, paraudzīties uz konkrētu valsti vai teritoriju, kur iziet cauri demokrātijas procesiem. Globalizācija jau to ietekmē, bet um, dažādi demokrātijas modeļi darbojās, un neatkarīgi no tā, kurā valstī demokrātija būtu, Runa tomēr iet par daudzpartiju sistēmu un nav jau arī citu lielu iespēju. Līdz ar to kaut vai tā platforma, kur es pieminēju, mums ir iespēja gūt pieredzi dažādās valstīs un dažādu demokrātiju veidos, dažādu cilvēku iesaistīšanās šajā pārējais posmā. Un eh, tas ir piemērs, kurš mums liekas samērā nepieņemams. Piemēram, Botsvana ir raksturojusi savu tradicionālo sistēmu, un tad viņi vēlas izveidot mehānismus, kas ļautu sievietēm un jaunāku gada gājumu cilvēkiem aktīvāk iesaistīties sabiedrības, aktivi, sabiedrības dzīvēs. Tātad jā, dažādi mehānismi eksistē. Cits jautājums, par ko cik ap diskusijās daudz tiek runāts, par demokrātijas dažādajiem modeļiem un pārstāvniecības modeļiem. Runa iet par demokrātijas saikni ar milzīgu nabadzību vai ar milzīgām atšķirībām sabiedrībā. Un tad tiešām ir nepieciešami dažādi modeļi, lai izvairītos no demokrātijas, demokrātijas um, modificēšanas. Jūs jautājāt arī kādā veidā dalību valstis varētu vairāk iesaistīties šajos procesos un dalīties ar savu pieredzi, kas ir iegūta dažādās situācijās un dažādos pārējais posmos. No procedūrālā viedokļa raugoties, ANO ir skaidrs, ka mēs vienmēr vienādi izturamies pret visām dalību valstīm un visām prasības izvirzam vienādi. Uh, Tas arī no mums tiek prasīts. Mēs, piemēram, nevaram apvienot to nāciju misijas darbiniekiem prasīt atšķirīgu attieksmi pret dažādām dalību valstīm. Un tomēr apvienoto nāciju pārstāvniecībā strādājošie un šo valstu valdības var izturēties pret ANO klātbūtni dažādi. Un eh, ja sadarbība ir bijusi veiksmīga, tad mēs varam izmantot to tālāk kontaktu veidošanā. Mēs vēlamies arī izmantot vietējo un reģionālo gan zināšanas, gan valodas un šo ekspertīzi izmantot arī institucionālo reformu veidošanā. Un tas ir viens no momentiem, kur vēlējos un kur uzsvēru savos ievadvārdos. Es uzskatu, ka partnerība starp ziemeļiem un dienvidiem nodrošinot pārejas posmu palīdzību, šobrīd šis resurs netiek pietiekami izmantots. Protams, ir ne, nedaudz piemēru šādai sadarbībai starp Eiropas Savienības dalību valstīm un tās dienvidu kaimiņu valstīm un kopīgi palīdzēt valstīm, kuras iziet cauri pēc konflikta krīzes periodam. Bet varbūt, ka būtu e, šāda darbība, šāds darbs, šāda sadarbība jāveic daudz sistemātiskāk, jo vajadzētu izmantot visas Eiropas Savienības institūciju pieredzi un apvienot to kopā ar reģionālo pieredzi, attieksmi, valodu, un tādējādi šī valdības pieredze varētu būt vieglāk īstenojama citur. Es uzskatu, ka arī Eiropas Savienības atbalsts reģionālajām institūcijām varētu tikt nodots citiem. Paldies! Dārgie kolēģi, saka Sofoklis Sofoklējus, ka noturējām ļoti auglīgas diskusijas, saņēmām būtiskas atbildes, pateicamies. Sārai Klifai un viņas uh, līdzstrādniekiem, ka viņi mums veltīja šodien viņu vērtīgo laiku. Paldies! We ran at 1.30 to the demand. Yeah, exactly. This Thank you so much. I'm sorry you had to come at short notice. No, no, no. Thank you very much anyway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 Ladies and gentlemen, we are going to continue. Dāmas un kungi, turpināsim mūsu sanāksmi. Pievērsīsimies tagad ceturtajam darba kārtības punktam - 2012. gada progresa ziņojums par Albāniju. Šī ir pirmā ziņojuma projekta izskatīšana. Un šis ziņojums ir pat punkts, pirmais rezolūciju priekšlikumu sarakstā attiecībā uz paplašināšanos. Pagājušā nedēļa komisija atzina šīs valsts īstenoto progresu un piedāvāja piešķirt kandidātu valsts status Albānijai, ņemot vērā reformas parlamenta, reglamenta un tiesu sistēmas pārveides gaismā. Tagad dod vārdu Hundijas kungam, mūsu referentam. Viņš izklāstīs savu nostāju par eh, komisijas priekšlikumu. Hundijas kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētā. Labrīt visiem un visām. Kā jau paskaidroja šīs komitejas pašreizējais priekšsēdētājs, saskaņā ar uh, grafiku. Pirmais ziņojums par Albāniju ir tagad mums apspriežams un pastāstīšu, ka ārlietu komiteja darbojas saskaņā ar šādu grafiku, lai decembra sesijā tiktu apspries šis ziņojums. Tāds ir mūsu grafiks un tātad saskaņā ar to strādājam. Dārgie kolēģi, vēlos jums pastāstīt, ka, protams, šis ziņojums ir jūsu priekšā un daži komentāri ievadam no manas puses. Apmeklēju Albāniju septembra sākumā. Šis ir mans otrais apmeklējums, kopš uzņēmos sagatavot šo ziņojumu. Šajā šīs pēdējās vizītes laikā tikos ar visiem politiskajiem vadītājiem, republikas uh, eh, vadītāju, visām politiskajām partijām, arotbiedrībām un nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību. Sadarbojoties ar Albānijas vēstniecību Brisele. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka vēlos pateikties, jo šīs diskusijas bija atklātas. Un aina, kuru ieguvu liecināja par to, ka Albānija vēlas iegūt kandidātu valsts statusu. Līdz tam varu sacīt, ka Albānija gatava strādāt vēl vairāk, lai izpildītu tā izvirzītās prasības. Tāpēc pateicos visiem, kas sadarbojas ar mani, un Eh, mm, ziņojumā atainojas arī šīs diskusijas un man ir gūtie iespēja. Otkārt vēlos pateikties komisijai un eh, tās eh, atbildīgiem personām, ar kurām man bija tas gods sadarboties. Komisijas ziņojums saskaņā ar Fīles ziņojumu, jo īpaši uz, attiecībā uz Albānijas tematu uh, ataino arī mūsu viedokli. Un tas īpaši attiec uz 12 prioritātēm, uz progresu šajā jomā. Tātad arī šī aspekta ir nopietni ņemt vērā mūsu ziņojumā. Nobeigumā vēlos pateikties Eiropas parlamenta sekretariātam, kas nopietni palīdzēja sniedz savu ieguldījumu šīs ziņojuma sagatavošana. Tūlīt stāstīšu par uh, lietu pēc būtības, lai jums nestāstītu pārāk uh, detalizēti, kas manā skatījumā būtu sekundārs nozīmes. Tātad par uh, progresu Albānijā. Mans priekšlikums, ar kura šeit nāku klajā, esmu paredzējis uh, ar konkrētu grozījumu šo priekšlikumu padarīt vēl skaidrāku, ir šāds. Eiropas uh, parlaments piekrīt tam, lai Albānija iegūtu kandidātu valsts statusu ar priekšnotēm, ka tā, protams, turpinās arī tālākās reformas, kas tai tiek pieprasītas. Es gribētu iegūt komitejas eh, locekļu atzinumu, lai man būtu iespējas, vai mēs būsim vienbalsīgi šajā būtiski svarīgajā jautājumā ir ļoti svarīgi, lai ar šādu priekšlikumu Eiropas parlamenta balsojums nosūtītu vēstījumu Albānijas valdībai un tautai, lai atzinīgi novērtētu šīs valsts centienus un lai arī norādītu uz to, ka šiem centieniem jāturpinās vēlos uzsvērt, tā kā mēs esam Eiropas parlaments, mēs esam vēlēti pārstāvji mūsu komentāriem, uz to arī norādu savā ziņojumā. Par kritēriju sev jāizvirza tas, ka visiem, visām reformām ir jābūt vērstām uz Albānijas tautas, Albānijas pilsoņu dzīves līmeņa un cilvēktiesību uzlabošanos šis ir būtisks eh, centrāls jautājums šai ziņojumā, tāpēc ziņojumā ir skaidri jāizpaužas mūsu vēlmei, ka vēlamies, lai Albānija kļūtu par kandidātu valsts, lai mēs uzsvērtu, kam vēl ir jānotiek šai valstī. Kāpēc es uzskatu, ka tas būtu skaidri jāsaka? Tāpēc, ka uh, Iespējams, dārgie kolēģi, atceraties, galvenā problēma, kas bija iepriekšējā Albānijas progresa ziņojumā, bija politiskā problēma. Eh, no gūtā iespaida un no paša pieredze zinām, ka situācija ir uzlabojusies. Nezinu, vai šī valsts ir eh, kļūst stabilāk, taču katrā ziņā ir gūts nozīmīgs progress. Un katrā ziņā ne tikai divi lielie politiskie spēki ir snieguši savu ieguldījumu. Tā kā politiskais klimats ir uzlabojies. Un eh, vienošanās par to, ka varētu, piemēram, labāk organizēt eh, parlamentdarbību, apkarot korupciju. Tā kā pastāv šāda vienošanās visos politiskajos slāņos, tad eh, mēs labāk varam noteikt eh, labāku sadarbības gaisot Albānijai, un līdz ar to mans priekšlikums ir šāds. Mūsu balsojumam ir jātaino mūsu vēlme sniegt Albānijai kandidātu valsts statusu. Un tagad pavisam īsti pastāstīšu par pārējo, es negribu jūs te daudz nogurnāt. Ziņojuma projektā Es domāju, jūs redzat, kāda temata tiek skarti. Jūs gan jau saprotat, ka šai rezolūcijā nav visu, eh, nevar iekļaut pilnīgi visu, taču būtiskais jau ir. Un var, protams, papildināt šo rezolūciju ar grozījumiem. Es pats esmu paredzējis to, tos iesniegt. Mēs varam tādā veidā uzlabot šo rezolūciju ja jūs gribat tādu vispārīgu iespēju no manis, tad mans vērtējums ir tāds, ka ir notikušas reformas, ir spērti soļi uz priekšu, tomēr vēl ir daudz neatrisinātu problēmu. Es vairāk uzsvērtu tos temas, kas saistītas ar sociālajām tiesībām, darba tiesībām. Es nenovērtēju par zemu to, ka ir uh, jā, atveseļo tiesu sistēma, e, ir problēma ar korupciju, ar tiesiskas valsts problēmu, taču ir jāatbalsta manā skatījumā galvenokārt vismazāk aizsargātās sabiedrības e, daļas. Un tāds ir arī uzsvars, kas atainojas manā priekšlikumā, to pavisam skaidri var sacīt. Uh, Turklāt es uzskatu, ņemot vērā, ka pašreizējo situāciju un vispār Rietumu Balkānos valdošo situāciju, mums ir pozitīvi jāvērtē Albānijas virzība salīdzinājumā ar citām tās kaimiņu valstīm. Un mūsu rezolūcijai ir vēl vairāk jāstiprina šāda Albānijas nostāja, tā ir tāda jūtīga. Uh, nestabila valsts šajā reģionā, reģions pats par sevi ir nestabils. Tādi ir mani priekšlikumi. Un tad mēs arī e, zinām, taču kādu lēmumu pieņem komisija. Līdz ar to vēstījums, ko nosūtīsim Albānijai, ietekmēs arī tās kaimiņu valstis un mūsu komiteju un Eiropas parlamentu šādā veidā var nosūtīt pareizo vēstījumu, ka šīm valstīm ir uh, potenciāls nākotnē iestāties Eiropas Savienībā, un tas nāks par labu to iedzīvotājiem, pilsoņiem. Paldies! Much, Paldies! Tagad sāksim diskusiju. Vispirms uh, došu vārdu ēnu referentam. Uh, lūdzu. Paldies! Es gribētu uh, apsveikt uh, Huntisa kungu ar šo ziņojumu. Tas ir ļoti labs un politiski pareizi noformulēts. Tas uzsver pozitīvos aspektus, piemin arī uh, dažos uh, vājos punktus, kas, kas ir vēl joprojām um, Albānijas attīstībā. Mēs koncentrējamies uz pozitīvo pusi. Šeit mēs atzīstam progresu, kuru Albāna ir paveikusi. Uh, Eh, pēdējā laikā. Šis progress ir panākts sadarbojoties politiskajiem spēkiem valdībā un eh, piedaloties arī opozīcijai, kas attiecas uz problēmām, uz tām noturīgām problēmām, ir valsts administrācijas ziņojums, piemēram, vai tiesiskums, cīņa ar korupciju, šīs problēmas joprojām pastāv. Es gribētu uzsvērt, ka galvenais politiskais vēstījums šeit ir, um, ka nepieciešams iekšējais konsensus, ja nodrošina labas uh, darba attiecības starp valdību un opozīciju. Ir nepieciešams konsolidēt demokrātiju Albānijā un uh, Albānija jāintegrē Eiropas uh, Savienībā ka šie punkti, protams, ir jau pieminēti, bet es domāju, ka mums vajadzētu varbūt vēl stiprināt šos aspektus ziņojumā. Stiprināt, piemēram, formulējumu eh, punktā 1, 2, 4. Tur varētu izteikties stingrāk un skaidrāk, sakot, ka parlaments pilnībā atbalsta komisijas priekšlikumu piešķirt Albānijai kandidātu valsts statusu protams, ar zināmiem priekšnosacījumiem. Pagājušajā gadā mums nebija ziņojuma par Albāniju. Tad būtu noderīgi atcerēties, cik uh, svarīga ir vienošanās, kas panākta 2011. gada novembrī. Tā ir ļāvusi uh, valdībai uh, strādāt pie 12 prioritātēm. Un arī uh, uh, mēs varētu pieminēt šajā uh, ziņo, ziņojumā uh, tiesībsārga vēlēšanas. Tas būtu ļoti svarīgs aspekts. Nākamajā gadā Albānijai būs vēlēšanas. Pavasarī būs parlamenta vēlēšanas. Tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, un tas ir ne tikai jāpiemina, bet jāuzsver šajā ziņojumā, jo e, šis vēlēšanas ietekmēs Albānijas demokrātijas attīstību un uh, ietekmēs Albānijas progresu ceļā uz Eiropu. Huntisa kungs uh, runāja par uh, vajāk vairākām uh, sabiedrības daļām Albānijā. Viņš pieminēja cilvēku tiesības, darbinieku tiesības, un es domāju, ka vajadzētu runāt arī par bērnu tiesībām, jo Albānijā ar tām ir saistītas lielas problēmas, tā kā bērnu tiesības vajadzētu arī pieminēt šajā ziņojumā. Vēl derētu pieminēt, uh, ka Albānija um, nav vēl ratificējusi uh, starptiskās krimināla tiesas uh, ziņojumu, un tāpēc vajadzētu atgādināt tās iestādēm, ka tas būtu jādara. Pēdējos gados Albānija ir spēlējusi ļoti pozitīvu lomu uh, Balkānos, un tas ir jāuzsver ziņojumā. Tad ir tīpaši, ja mēs palūkosimies, kas uh, uh notika šajā laikā eh, bijušajā Dienvidslāvu republikā Maķedonijā, tad jāuzsver, ka Albānija daudz ir paveikusi, lai mazinātu spriedzi tur. Bet kopumā, kā es teicu, ziņojums ir ļoti labs, mums būs daži grozījumi, bet es domāju, ka beigu beigās parlamentam būs ļoti labs, rosinošs ziņojums kas konstruktīvi tie pašā laikā uzsvers dažus vājos punktus tajās jomās, kur Albānijai vēl ir jāpiestrādā. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs. Tagad izteiksies Hāke kundze, Alde, ēnu referente. Paldies priekšsādātāji. Arī es gribētu pateikties. Uh, referen, referentam mēs ļoti konstruktīvi strādājām pie šī svarīgā dosjē. Tas ir ļoti svarīgs sākuma punkts, bet es domāju, ka ar to var uzsākties garš un intensīvs reformu process. Reformas būs dziļas un nozīmīgas, nevis virspusējas. Es pati arī piedzīvoju politisko polarizāciju, un tā joprojām ietekmē politisko sistēmu Albānijā. Ļoti svarīgi, lai parlaments uh, runātu arī uh, tālāk par uh, Albānijas uh, pilsoņu, par Albānijas tautas nākotni, jo um, runa ir par Albānijas tautu, nevis politiskiem spēkiem. Es domāju, ka Albānijas pilsoņi, um, neatkarīgi no politiskās pārliecības, būs gatavi strādāt, lai tuvinātos Eiropai. Jūs labi apzināties, ka situācija ir sarežģīta, bet runa nav tikai par rezultāta sasniegšanu. Ceļš uz šo rezultātu ir tikpat svarīgs, un svarīgi ir iekļaut visas sabiedrības daļas. Tad daži komentāri. Pagājušajā gadā Eiropas komisija ir ierosinājusi, lai e, pievienošanās process tagad visam jaunajām kandidātu valstīm tiktu vēl stiprāk saistīts ar tiesiskuma jautājumu. 23. un 24. sadaļa ir pirmās, kas tiek izskatītas un pēdējās, kas tiek noslēgtas sārunu gaitā. Tā kā ļoti svarīgi uzsvērt šajā jomā notiekošās reformas. Sistēmiskās problēmas kā korupcija nedrīkst tikt tolerētas, jo tās uh, kaitē cilvēku uzticībai valsts iestādēm un aizskavē demokrātiskās reformas. Bet, nu, protams, uh, nepieciešams nodrošināt taisnīgu tiesu, jo šīs nulles tolerances process nedrīkst būt vienpusējs. Ir ļoti svarīgi arī nepieļaut um, to, ka noziedznieki netiek uh, sodīti. Bet vajadzētu runāt, piemēram, arī par uh, garīgi slimo cilvēku tiesībām, par bērniem, īpaši bāriņiem, uh, par uh, uh, cilvēkiem, kas ir cietumos un viņu uh, dzīves apstākļiem. Tāpat uh, vajadzētu runāt par minoritātēm, uh, seksuālajām minoritātēm vai arī ētniskajām minoritātēm, kā romiem. Uzskatām, ka vajadzētu uzsvērt arī uh, masu mēdīju uh, pluralismu un brīvību. Mēdīju grupa arī ir iesniegusi savus komentārus, un mēs uh, sadarbosimies ar visiem, lai nodrošinātu, ka šīs reformas ceļā uz pievienošanos tik tiešām tiktu īstenotas. Paldies! Liels paldies, un tagad ar jūsu atļauju es došu vārdu sev pašam, saka priekšsēdātājs, kā uh, Dienvidu Austrum Eiropas delegācijas priekšsēdātājs. Es gribētu uh, jums paziņot, ka šodien es, tā teikt, pildīšu dažādas lomas. Es gribētu arī atzinīgi novērtēt šo ziņojumu jo iepriekšējā rezolūcija par Albāniju ir jau uh, pagātnē. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka Hontisa kungs sagatavoja ļoti labu ziņojumu. Tas ir ļoti labs, bet mums vajadzētu to padarīt vēl labāku. Tas ir mūsu pienākums jāsagatavo uh, labi grozījumi, lai uzlabotu šo rezolūciju, lai tā tik tiešām reāli palīdzētu Albānijai tās eh, pirmajos soļos ceļā uz Eiropas Savienību. Albānija jau ilgu laiku eh, cīkstās ar iekšējām politiskajām problēmām. Šīs eh, problēmas ir klūpšanas akmens un aizskavē Eiropas integrāciju. Tāpēc es ar lielu prieku redzu, ka Albānija ir panākusi progresu, pārvarot šīs barjeras, politiskais dialogs uh, pamatjomās ir uzlabojies. Albānijas politiķi eh, to ir tagad veikuši, bet tas bija jādara jau sen. Un tas ir vienīgais veids, kā panākt turpmāko progresu ceļā uz integrāciju Eiropā. Eh, Eiropa jau ir diezgan tuva Albānijai, bet viss būs atkarīgs no Albānijas politiskās gribas un no noturīgā politiskā dialoga starp visiem politiskiem spēkiem. Es gribētu būt optimistisks uh, šajā ziņā. Es ceru, ka tiks panāks turpmāks progress, ka normalizēsies uh, iekšējā politiskā dzīve šajā valstī. Un es ceru, ka nākamā gada e, vēlēšana šo procesu e, neaizskavēs un tam nekaitēs. Es piekrītu ziņotājiem, ka pastāv vēl zināmas bažas, ka mums vajadzētu modināt politiķus Albānijā turpināt politisko dialogu, padarīt to noturīgu, un ir skaidrs, ka nepieciešams izskatīt politi politiskās prioritātes, ko izvirzīja komisija integrācijas procesam. Ir nepieciešams, piemēram, eh, reformēt likumdošanu eh, par valsts pārvaldi un arī par augstākās tiesas lomu. Bet Albānijai nepieciešams ne tikai pieņemt šos likumus, tie ir arī pilnībā jāīsteno un uh, reāli jāstrādā prioritārajās jomās, kuras identificējusi komisija. Tikai tad mēs varēsim runāt par īsteno reālo uh, progresu. Gribētu pieminēt divas jomas, kurām vajadzētu pievērsties stiprāk. Pirmā ir tieslietu joma, cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību. Ir skaidrs, ka mēs koncentrējamies uh, uz šiem jautājumiem un mums ir jānodrošina, ka Albānijai ir jābūt gatavai demonstrēt savu gatavību uh, problēmas šajās jomās izskatīt un atrisināt. Otrā uh, joma ir masu mēdīju neatkarība. Te daudz kas ir jāuzlabo, un es pats ļoti cieši sekošu notikumiem Albānijā. Liels paldies par jūsu uzmanību, un tagad došu uh, Eh, iespēju izteikties Kopa kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses gribu uzteikt kolēģi Niko Hundī par viņu ziņojumu par Albāni. Es domāju, ka šeit atainotas visas pamatlietas saistībā ar eh, šīs valsts virzību uz kandidātu valsts statusu. Vēlos sacīt, ka. Uh, šis e, progress Rietumbalkānos vispār ir ļoti pozitīvs. Albānijā ir iztenotas reformas, un tā ir izdevies izpildīt daudzus iestāšanās kritērijus. E, mēs atbalstām komisijas um, priekšlikumu piešķirt kandidātu valsts status Albānijai. Eiropas parlamentam jāatbalsta šis komisijas priekšlikums, norādot uz to, ka uh, vēl ir daudz darāms. Daži komentāri no manas puses. Pirmkārt, uh, veiksmīga parlamenta un demokrātijas darbība. Šajā jomā pēdējo gadu laikā parādījās daudzas problēmas. Uh, labi regulāta uh, Um, parlamenta darbība ir pamatpriekšnoteikums un te nedrīkst iet atpakaļ. Svarīgas ir arī um, reformas tiesu sistēmā. Um, um, ir arī jānodrošina minoritāšu tiesības un uh, cilvēku um, vardarbības pret sievietēm izskaušana ir jāparedz arī īpašas ēkas un organizācijas, kas sniedz atbalstu uh, sieviešu un bērnu uh, tirzniecības upuriem. Runājot par situāciju cietumos un par to, kā tiek um, izdarīt, uh, ir nepieņemama praksa pret cietumniekiem, tas arī atainojas šajā ziņojumā. Ir jāaizsargā bērni, un tāpēc mani pārsteidz tas, ka no vardarībības un no cilvēku tirzniecību cietušo bērnu, ka šie bērni netiek aizsargāti krimināla procesa laikā. Albānijai pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem nepieciešamie tiesība akti minoritāšu aizsardzībai un arī ir jāizteno tautas skaitīšana saskaņā ar Eiropas prasībām. Paldies! Much, Liels paldies kopā, kundze, un tagad vārds Ivo Vaigleram. Liepā, predsedujoči. Uh, moram reći da me veseli da se o Paldies priekšsādātāji. Es gribētu teikt, ka man ir liels prieks šodien konstruktīvi un mierīgi runāt par Albānijas sasniegto progresu. Albānijā pašlaik uh, nenotiek nekas tas, par ko vajadzētu īpaši uztraukties. Referents sagatavoja uh, labu un pamatotu ziņojumu. Viņš cieši sekojas situācijas attīstībai šajā valstī. Un es varu šodien izteikties ļoti īsi. Tas fakts, ka opozīcija un valdība Albānijā beigu beigās ir sākušas sadarboties un ir uzsākušas dialogu par Eiropas jautājumiem, ir tik tiešām ļoti pozitīvs aspekts, Tās ir signāls par lielām pārmaiņām šajās valstīs. Un eh, ņemot vērā to, ka uh, drīzumā notiks parlamenta vēlēšanas, būtu ļoti svarīgi arī mums no savas puses vērsties pie Albānijas politiskiem spēkiem un aicināt viņu šo politisko dialogu uzturēt augstā līmenī. Mums ir jāseko līdzi politiskajam procesam Albānijā jāsaglabā, protams, neitrālā pozīcija. Pagātnē uh, uh, bija arī uh, ieņemtas zināmas pozīcijas, tad atbalstīja vienu partiju, tad citu. Dažas partijas atbalstīja sava spektra politiskos spēkus bet es domāju, ka tagad vajadzētu rīkoties neitrāli un it īpaši Eiropas parlamentam jāsniedz uh, pozitīvāks signāls. Es gribētu norādīt uh, it īpaši uh, zaļo uh, politiskās grupas kolēģiem, kā Albānijā vajadzētu rīkoties piesardzīgi un uh, jāpalīdz Albānijai arī ekonomiskajā attīstībā. Protams, ir ļoti svarīgi attīstīt uh, pareizu attieksmi pret dabu, uh, pret uh, ekoloģiskajiem jautājumiem. Pašlaik tie ir uh, vēl, um, tie vēl nav daļa no Albānijas kultūras. Man jākonstatē, ka Albānijas futbola klusi Slovēnija pirms trīs dienām. Un komandas locekļi, tad daži no viņiem bija no Kosovas, tā kā ļoti svarīgi arī par šo valsti domāt. Now... Liels paldies! Turpin priekšsēdētājs. Tagad vēlos aicināt Maragus kungu, Eiropas komisijas pārstāvi, īsi pastāstīt par šo projektu. Paldies, Kukan kungs! Labrīt visiem! like also... Es arī no savas puses vēlos uzsvērt, ka pēdējā gada laikā mums ir bijusi veiksmīga sadarbība ar Albānijas varas iestādēm. Taču ne tikai ar Albānijas varas iestādēm, bet arī ar citām mm, iestādēm, ieskaitot arī opozīcijas pārstāvis, arī nevalstiskās organizācijas un cits iesaistītās interesās puses. Uh, Tas ir bijis eh, no, nozīmīgs eh, veiksmīgas sadarbības nodrošināšanai. Eiropas iestādēm ir būtiski turpināt sadarboties ar Albāniju un runāt vienā balsī, nosūtot saprotams vēstījums mūsu Albānijas draudziem, draugiem. Tas attiec uz Albānijas Eiropas ceļu Es domāju, tas ir ļoti svarīgs ieguldījums Albānijas reformās, taču būtiskā problēma, kas atainojas arī šeit un arī komisijas ziņojumā, ir konsens. Tas pastāv, tā ir būtiska lieta, par to mēs e, pārliecinājamies. Politiskā vienošanās ir bijis pamats. Tālākam progresam esam redzējuši ļoti būtiskas Mm, reformas, kas daudzu gadu gaitā pastāvē, pastāvējušas uh, problemātiskos punktos, un tagad tās ir uh, noslēgtas. Tas attiec uz uh, vēlēšanu juridisko ietvaru, bet arī cits lietas, kas atenojas komisijas ziņojumā, visu nepabeigto likumu pieņemšanu, to likumu, kas paredz vairākuma, kvalificēto vairākumu, un tad balsojumu procesu attiecībā uz būtiskajām institūcijām, tad vēl ir ļoti svarīgi soli, kas spērti tiesiskuma jomā. Mēs uzskatām, ka šī ir pareizā metode, kura Albānijai ir jāizmanto, lai izpildītu Eiropas komisijas noteiktos priekšnoteikumus ceļā uz kandidātu status iegūšanu. Un tāda pat metode jāizmanto arī īstenojot visas citas pamata prioritātes. Un es domāju, daudzi deputāti šeit jau dažs no šīm prioritātēm minēja. Albānijai ir jāizseno Kopenhāgens kritērija, jo īpaši politiskie kritēriji, lai varētu sākt sarunas, kad eh, situācija tam būs nobriedusi. komisija un arī dalībvalsts un citas Eiropas Savienības institūcijas ir gatavas atbalstīt reformas tiesu sistēmai, protams, lielais darbs jāizteno Albānijai. Komisijas rekomendācijas ļoti konkrēts, tās paredz vēl papildu pasākums, galvenokārt politiskā dialoga turpināšanos. Uh, Un jāturpina arī centienu īstenošana visās citās jomās, kas ir identificēta šajā ziņojumā. Un daudz runātāji jau norādījuši to, un arī es vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir, lai Albānijas institūcijas turpinātu, turpinātu apkarot organizēto noziedzību un korupciju, īstenojot proaktīvas izmeklēšanas, tiesiskas procedūras, lai sniegtu pārliecību ne tikai Eiropas Savienības iestādēm, bet arī Albānijas pilsoņiem, ka nesodāmība nav iespējama, ja pastāv likumi. Komisija turpinās atbalstīt Albāniju. Priekšstādātāja kungs, mēs uzskatām, ka Albānijai ir pietiekoši resursi, lai tā tālāk virzītos pa Eiropas ceļu. Tas attiec gan uz politiskiem resursiem, gan arī uz tehniskajiem resursiem. Mēs paļaujamies uz dialogu turpināšanos, un šīs debatas ir būtiskas, lai Albānija arī turpmāk būtu motivēta un apzinātos, ka Eiropas ceļš ir pavērts, tad, kad kritēriji tiks izpildīti. Paldies! Thank you, Mr. Marago. Paldies, Maragos kungs! Turpin Kukana kungs, neviens vairāk nevēlas izteikties. Lūdzu! Eh, Hundis kungs, vai vēlaties nāk klājā ar noslēgumu vārdiem? Jā, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu komentāriem un eh, papildinošo informāciju, uzlabojumiem, ar kuriem viņi nāca klajā mutiski un arī ar grozījumiem. Gribu jums pateikt, ka ziņotāji eh, referents eh, saka visu to labāko, ko viņš var sacīt, un līdz ar to eh, mūsu interesēs ir sadarboties, lai galīgais rezolūcijas projekts būtu pēc iespējas labāks. Kāpēc es jums to stāstu? Tāpēc, ka, kolēģi, ir viegli uz, uzrakstīt kādu ziņojumu, labu vai sliktu, kurā vienkārši atainotos jādara tas vai jādara cits. Grūtības ir tam, kurš saņem šo vēstījumu, kurš grib izrādīt, ka viņš vēlas to īstenot. Tomēr mūsu nosūtītajam vēstījumam, ko nosūtām jau šodien, redzat, ka uh, mūsu sēdi uh, pārraida Albānijas plašsaziņas līdzekļi. Visām politiskajām grupām mūsu komitejā ir vienots viedoklis. Tātad mēs paužam Eiropas parlamenta vienoto eh, viedokli. Mēs vēlamies palīdzīt Albānijas uh, republikai, mēs norādām, kāds ir problēmas, un tātad esam gatavi uh, palīdzēt šajās jomās. Tātad mūsu rezolūcija nav jābūt tādai kā kritiskai, bet kā atainotājam tam, ka mēs vēlamies atbalstīt Albāniju. Tātad mēs visi tagad esam pozitīvi noskaņoti pret Albānijas kandidātu valsts status piešķiršanu. Un mēs demokrātiskā veidā gribam atbalstīt dažus tematus Albāniem. Tas ir tāds krit, izšķirošs punkts, ka agrāk kas kā agrāk nebija. Novembra vienošanās tiek uh, iet cauri pārbaudījumiem attiecībā uz iegūtiem rezultātiem. Vēl gribu norādīt, ka no politiskās vēlmes un eh, procesa viedokļa tiek arī pārbaudītas, pārbaudīts vēlēšanu process. Bija pirmās vēlēšanas, otrās vēlēšanas, un situācija kļuva ar vien saspringtāk, un tad mēs nezinām, kā to problēmu risināt. Līdz ar to vēstījums, kuru mēs nosūtam Albānijas varas mm, iestādēm politiskajā spēkiem, un cerot arī komisija tā darīs, ir tā, ka mēs vēlamies atbalstīt Albāniju un ka mēs eh, vēlam atbalstīt politisko dialogu. Un no mūsu viedokļa mums tas ir uh, vēl vairāk jāuzsver. Es par citiem tematiem nestāstīšu, jo saņemšu arī grozājums katrā ziņā. Uh, Skaidrs ir, ka mēs vēlamies sadarboties, lai šī rezolūcija kļūtu uh, labāk, lai tā tiktu uzlabotu. Katrā ziņā pateicos par jūsu komentāriem, esmu gatavs saņemt jūsu grozījumus un ceru, ka vislabākajā veidā varēsim nosūtīt šo pozitīvo vēstījumu Albānijai. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Rapport. Paldies, paldies referentam. Līdz ar to esam pabeiguši debats par šo jautājumu. Vēlētos visiem atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. oktobris, pulkstens 18. vakarā. Priekšsēdētājs vēlreiz atkārto sešos vakarā. Tātad, kā mēs jau vienojāmies, piekto punktu neizskatām, un tagad pārējām pie 11. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā lomā. Referents ir Donska kungs. Un e, tā ir pirmā reize, kad e, debatas ārlietu komitejā par 2012. gada ziņojumu, saka priekšsēdētājs, kopā ar iesniegtajiem grozījumiem. Mēs e, atgriežamies pie prakses, kurā mēs diskutējam par ziņojumu, par ziņojumu, kurš tiks pieņems decembra plenārsesijā un kopā ar Sakarovu balvas saņēmēju. Tas nozīmē, ka šī ziņojuma sagatavošanas darbi ir samērā saspringti. Šis eh, ziņojums atbilst 11. gada cilvēktiesību, cilvēktiesību si situācijas pārskatam, bet vienlaicīgi runā arī par to, kādi ir Eiropas parlamenta uh, prioritārie rakurs šajā politikā. Pirms dodu vārdu Leonīdam Donska kungam, vēlētos jums atgādināt, ka par ziņojumu mēs balsosim mūsu komitejas sēdē 6. novembrī. Un tagad referenta kungs vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Man tas ir ārkārtīgi liels prieks un gods jūs iepazīstināt ar 11. gadu ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē bet vēlētos eh, savu īso prezentāciju sadalīt trīs daļās. Pirmais būs tāds tā kā ievadvārdi, otrais būs grūtības un izaicinājumi, un visbeidzot vairākas paskaidrojošas piezīmes. Man jums ir jāatzīstās, un man ir jāatzīstās pašam sev, ka pēc tam, kad es vēlējos sagatavot ārkārtīgi praktisku dokumentu, kurā būtu apkopots eh, adekvāts saraksts par tām praksēm un problēmām, kuras ir sastopams šajā jomā. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi sagatavot eh, dokumentu, ko varētu lietot un kas tiešām atspoguļot situāciju. Tāpēc mums vajadzētu runāt un darboties nākotnes vārdā un nevis tikai atgramot pagātnes notikumus lai mēs ietekmētu citu Eiropas institūciju darbu un pozitīvi ietekmētu arī trešās valsts, mums ir jārīkojas. Vēlētos uzsvērt, ka jā, mums ir kopīgs pamats. Līdz ar to es un mani kolēģi esam vienasprāts, ka ir jāvienojas par cilvēktiesību pārkāpumu apkarošanu pasaulē, bet vienlaicīgi ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir jāatrod pareizie instrumenti, arī pareizais, pareizā tek, pareizais teksts, pareizie vārdi. Uh, kādos mēs runājam par šiem jautājumiem. Tāpēc koleģialitātes jēdziens bieži parādās šajā gada ziņojumā. Un, protams, mums ir jābūt pietiekami elastīgiem, jo neviens referents jau nevar apgalvot, ka viņam vienīgajam ir pareizais skatījums uz šo ārkārtīgi delegāto un svarīgo jautājumu. Tāpēc es esmu ļoti pateicīgs visiem kolēģiem, kur iesniedz grozējumus, un tos izskatu ar lielu bijību. Nākamais grūtības un izaicinājumi. Ticības brīvība un reliģiskā brīvība. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu runāt striktākos vārdos, un tāpēc mēs nevaram vienkārši uzskaitīt eh, cilvēktiesību pārkāpums, kas saistīti ar ticības brīvību. Mums ir jābūt striktiem. Ir gadījumi, kad tiesība brīvības ir pārkāptas, ticības brīvība ir pārkāpta, un tomēr es eh, neesmu, piemēram, nesaprotu, ka, kāpēc, ka, kāpēc Krievija un Ķīna ir pieminēta šajā ziņojumā. Tāpēc, ka es uzskatu, ka šajās valstīs ir pilnīgi viss cilvēku tiesību pārkāpumu spektrs. Tās pragmatiski pārkāp cilvēku tiesības un vienlaicīgi tās ir divas ārkārtīgi lielas un ļoti svarīgas pasaules valsts, kuras eh, kurās dzīvo ļoti daudz dažādu kultūru, reliģisku, nacionalitāšu un reģionālu pārstāvi kopums. Es e, vēlētos citēt e, Amerikā dzīvojošu Ķīnas vēsturnieku, kurš apgalvo, ka Ķīna ir civilizācija, kura maskējas aiz nacionālas valsts maskas. Un mums vajadzētu šo apgalvojumu ārkārtīgi strikt izskatīt, jo Ķīnā ir būtiski cilvēktiesību pārkāpumi, tas parādās arī dokumentā. Protams, runājot par izaicinājumiem un grūtībām, es nevaru nepieminēt ļoti svarīgu aspektu, proti es nesaukšu vārdā kolēģus, bet eh, es nevarētu iedomāties, ka bez kolēģi ieguldījuma šis ziņojums būtu tāds, kāds tas ir. Un vēlētos pateikties manai kolēģei no liberāļu grupas un citiem alda kolēģiem, īpaši Renātas kundzei, Kīls Nilsons kundzei, Gomešas kundzei no zaļo grupas, Veržiļjā kundzei, Laitfrīd kungam, Zaborskas kundzei, Tokeša kungam, Antrigienas kundzei. Tie ir tikai daži no daudziem kolēģiem, kur ir devuši savu ļoti augstu novērtēj, novērtējamo, manis augstu novērtēto ieguldījumu šā ziņojuma tapšanā. Un visbeidzot, noslēguma vārdi. Lai izvairītos no dubultošanās vai atkārtošanās, Es šajā ziņojumā mēģināju pretoties kārdinājumam, iekļaut visu kolēģu vēlmes, tātad neiekļaut ziņojumā visas grozījumā uzskaitītās lietas. Protams, stils ir jāievēro, ir jābūt domas un vārda skaidrībai, un eh, lai nebūtu tā, ka viens punkts ir pretrunā otram. Un, protams, eh, šā iemesla dēļ Vismaz saturiski raugoties, es uzskatu, ka šis ziņojums atspoguļo to, kas ir visu mūsu interesēs un ko mēs visi domājam. Un tāpēc par satura pretrunā mēs nevaram runāt. Mēs varam, protams, runāt par to un domāt par to, ka formulēt to varbūt varētu savādāk vai neansētāk. Kolēģi ir man piedāvājuši intelektuālu un politisku palīdzību, sniedzot gan savu kritiku, gan atpakaļ saiknu. Par to tiem esmu ļoti pateicīgs. Paldies! Thank you very, thank you very much! Liels paldies, saka priekšstādātājs. Tagad sāksim diskusiju. Lāslo Tekeš ir EPP uh, eh, referents, un viņš lūdza mani prezentēt viņa novērojumus par šo diskusiju. To es tagad arī darīšu. Tautas partija atzinīgi vērtē šo e, ziņojumu un uzskata, ka tas ir strateģisks dokuments, e, tā tas jāuztver arī nākotnē. E, un šajā ziņā mēs pozitīvi vērtējam grozījumus, kas uzsver Eiropas parlamenta pieprasījumu sistemātiski un aktīvi um, konsultēties uh, ar um, augsto pārstāvi un starptisko kriminālu tiesu. Tad um, mēs uh, aicinām starptisko uh, kriminālu tiesu uh, izvērtēt demokrātisko progresu uh, un uh, ņemt vērā pamat progresu, kas ir sasniegts Arābu pavasara uh, laikā. Uh, diemžēl pasaulē uh, tiek uh, Uh, samazināta uh, reliģijas uh, pārliecību brīvība, un mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams izstrādāt kompromisus pasaules mērogā. Mēs atbalstām tos grīzījums, grozījumus, kas parād, paredz vadlīnijas attiecībā uz reliģisko brīvību 377 Andrikiene kundze, un Eh, pozitīvi lūkojamies uz to, ka Sīrija, Lībija un Baltkrievija ir pieminēta šajā uh, ziņojumā. Mēs vēlamies šeit sasniegt kompromisu. Uh, mēs gribētu koncentrēties uz vēlēšanu novērošanas misiju rezultātiem. Tas ir labs, rezult, labs viedu, veids, kā atbalstīt demokrātiju. Uh, un uzskatām, ka nepieciešams eh, cilvēktiesību klauzulas iekļaut arī uh, eh, tirsniecības nolīgumos. Kopa kundze. Jā, paldies. Mana... Paldies, mana kolēģi, diemžēl nav klāt, tāpēc nolasīšu viņas uh, paziņojumu. Uh, mēs uh, konstatējam, ka Eiropas eh, Savienībā un ārpus Eiropas Savienības cilvēktiesības ir ļoti svarīgs jautājums. Ikgadējais ziņojums ir iespēja stiprināt mūsu cilvēktiesību politiku, parādīt tos uzlabojumus, kas ir sasniegti un norādīt uz jomām, kur vēl jāstrādā. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai vēlreiz norādītu, cik svarīgi ir. Um, cik svarīga ir Eiropas eh, cilvēktiesību augstā pārstāvja nozīmēšana. Uh, šis ziņojums ir uh, labs, uh, uh, bet tajā tomēr šis tas iztrūkst. Ir jomas, kas ir ļoti svarīgas, piecas. Pirmā ir Eiropas cilvēktiesību politika. Ir ļoti svarīgi, lai nākotnē Eiropas Savienība runātu ar vienu balsi, izstrādājot skaidru standārtu cīņā pret cilvēktiesību pārkāpšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Uh, Eiropas Savienībai ir spēlējama svarīga loma eh, aizsargājot cilvēku tiesības. Jāuzsver, ka cilvēku tiesības ir tikpat svarīgas kā ekonomiski jautājumi. Otrkārt, cilvēku tiesības un tirzniecība. Eh, Inte komitejas eh, locekle būdama, es gribētu uzsvērt, ka mums jāizmanto brīvās tirzniecības nolīgumi, lai aizsargātu cilvēks tiesības, piemēram, tiesības uz kolektīvajām pārunām vai uh, tiesības uz uh, eh, tad, pulcēšanas brīvību. Mums jāaizsargā bērnu tiesības. Mums ir nepieciešams jāiekļaut brīvās tirzniecības nolīgumos. Uh, publiski privātās partnerības, lai aizsargātu sociālās tiesības, it īpaši attīstības valstīs. Es gribētu vēl pieminēt, ņemot vērā situāciju Kolumbijā, cik svarīgi ir aizsargāt um, arotbiedrības un to uh, brīvības, piemēram, uh, pulcēšanās brīvību. Kas attiecās uz žurnālistu vai blogu autoru uh, tiesībām, tas mums ir jāaizsargā. Mēs konstatējām, ka Eģiptē, Sīrijā, eh, Lībijā eh, valstu vadītāji rīkojas eh, bieži vardarbīgi, un tāpēc es gribētu iesniegt grozījumu, kas pieprasītu dubultā izmantojuma priekšmētu tirzniecības stingrāku kontroli runājot par uh, datu pārtveršanas tehnoloģijām, mobīlo telefonu sakaru um, uh, pārtveršanu, mums uh, ļoti stingri šīs tehnoloģijas jākontrolē. Es Domāju, ka mums jāstrādā reģionālajā un vietējā līmenī, lai nodrošinātu arī sieviešu tiesības, un man būs grozījums arī par nopietnajām problēmām, kas pastāv vairākās valstīs, subsahāras uh, valstīs, kur bērnus apvaino. Uh, uh, um, maģiskās darbībās un uh, vajām. Mēs esam uh, ļoti nobažījušies par to, kā pieaug reliģiskā netolerance un diskriminācija vairākās valstīs. Tāpēc gribam atgādināt dalību valstīm, ka nepieciešams izbeigt reliģisko netoleranci un diskrimināciju, vienalga kādi būtu tās iemesli uh, - ētniskā izcelsme, uh, seksualitāte vai reliģiskā pārliecība. Uzskatām, ka nepieciešams sociālais dialogs visos līmeņos, un esmu optimistiski noskaņota, ka mums izdosies atrast labu kompromisu eh, starp politiskajām grupām. Mums jākoncentrējas uz galveno uzdevumu, proti uz cilvēku un pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienībā un ārpus tās. Un šis ziņojums ir labākā iespēja uzlabot Eiropas eh, cilvēktiesību politiku. Gomeša. Gomešas kundze just to, first of all, congratulate you. Es gribētu vispirms uh, uh, pateikties referentam. Viņš ļoti laipni uztvēra mūsu iesniegtos grozījumus. Uh, Kopas kundze jau runāja par manas politiskās grupas viedokļiem, viņa uh, nolasīja ēnu referentes paziņojumu, un es gribētu tāpēc um, uh, tikai pateikt, ka es, protams, pilnībā piekrītu šim viedoklim. Gribu pieminēt tikai divus vai trīs aspektus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Eiropas parlaments pieprasa, lai nākotnes ziņojumos, ikgadējos ziņojumos augstais pārstāvis norādītu, kā parlamenta rezolūcijas tiek ņemtas vērā un izmantotas. Šāds papildinājums būtu ļoti svarīgs, jo um, šīs jaunais postenis, uh, cilvēku tiesību augstais pārstāvis, kas, kas būs Stavros Lamenidis kundze, uh, ir uh, svarīgs jauninājums. Mums būs uh, tagad uh, vieglāk saņemt Eh, paziņojumus eh, katru gadu. Vēl es gribētu uzsvērt, ka jebkura stratēģijas panākumi ir atkarīgi no tā, cik labi tā ir uh, noformulēta un cik laba ir sadarbība starp atsevišķiem dienestiem. Šeit mums jānodrošina sadarbība starp uh, ārlietu komiteju un cilvēktiesību komiteju un arī ar citām komitejām, protams, ar uh, ar attīstības un tirzniecības komitejām, ar INTE, ar rūpniecības komiteju. At šī iekšējā sadarbība un saskaņotība starp mūsu politikām ir ļoti svarīga, lai cilvēku tiesību ievērošanu veicinātu visur pasaulē. Un um, jānosaka, kāda loma ir jāspēlē augstiem pārstāvim. Viņam ir pašlaik divi uzdevumi. Uh, viens no tiem ir nodrošināt šo koordināciju arī padomis un komisijas dienestu līmenī. Un mēs gribētu, lai pašreizējā augstā pārstāve tieši to arī darītu, lai viņa nodrošinātu kā cilvēku tiesības uh, kļūs par prioritāti visās politikas jomās. Un visbeidzot, es gribētu atbalstīt pilnībā kādu elementu, ko pieminēja ziņojumā Donkisa kungs. Mēs esam uh, pret parasto praksi, proti, kad reģionālās grupas uh, vienojas savā starpā par ANO uh, um, cilvēku tiesību uh, komitejas kandidatūrām. Tā ir parastā prakse, bet Eiropas Savienība var daudz ko darīt, lai šo praksi apgāstu. Tā apdraud padomes darba efektivitāti un grauju uzticību tai. Es domāju, ka šī līdzinējā prakse nav vairs atbalstāma, un Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai to mainītu. Paldies! Thank you very much. Ivo Vaigla is next. Nākamais runātājs lūdzu. Saka Vaigla kungs. Es vēlētos pateikties Donska kungam, kas ir manas grupas pārstāvis par viņa ļoti tādu delikāto pieeju, ko viņš ir piemērojis šā ziņojuma rakstīšanā. Protams, jautājums pats par sevi ir delegāts un ir ārkārtīgi grūti rast līdzsvaru starp konkrētu faktu pieminēšanu un pieturēties tikai un vienīgi pie tāda vispārīga skatījuma un saglabāt meta līmeni un eh, pieminēt tikai tās vērtības, kuras mēs parasti uzsveram šajos dokumentos. Taču man ir pilnīgi skaidrs, ka referenta centieni un nolūks ir bijis uzmanību vērst vairāk uz vispārīgu rakstura vērtībām un detaļās neiedziļināties. Iesniegtie grozījumi, tajā skaitā arī, arī manas iesniegtais, tieši vēlas redzēt detaļas un vēlas brīdināt par tādām problēmām, nosaucot lietas īstajos vārdos un nosaucot arī valstis, kurās problēmas pastāv. Līdz ar to jā. Protams, mums ir jārod kompromiss un eh, Gala beigās mums vajadzētu vienoties un nonākt pie tāda dokumenta, kurš atspoguļot arī mūsu bāžas bāžas, kas ir saistītas ar nepieļaujumu praksi dažās dalību valstīs, tas ir jānosauc. Viens no ārkārtīgi svarīgiem uzdevumiem mūsu vārdā un šajā etapā ir sagatavot mūsu komitejas dokumentus par cilvēktiesību tēmām ar politisku un humānu svaru jo katru gadu šis ziņojums tiek sagatavots, un es domāju, ka tam vajadzētu būt Eiropas Savienības publiskajam sakāmajam iedzīvotājiem. Piemēram, ir cits ziņojums, ko sagatavo Amerikas Savienotās valsts, un šis ziņojums vienmēr tiek uzskatīts kā, ā, uzskatīts kā ārkārtīgi svarīgs prakšu un negatīvu, pozitīvo un negatīvo prakšu apvienojums visā pasaulē. Uh, Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu ieņemt būtiskāku lomu šajā nozarē pasaulē. Protams, vispirms mēs to darām, lai saglabātu pašu savu seju, bet otram kārtām Eiropas Savienībai ir jāspēlē lielāku lomu šo jautājumu risināšanā pasaulē. Un visbeidzot, runājot par vienošanos, par ļoti konkrētām problēmām, ko mēs darīsim un mūsu bažām par šīm problēmām. jo cilvēktiesība pārkāpumi un beztiesīgums mazā mērā un tomēr pastāv arī Eiropas Savienībā. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Donska kungs, bet lūdzu ļoti īsi. Jā, priekšsēdētāja kungs, es tiešām runāšu īsi. Vispirmām kārtām es esmu ļoti pateicīgs kolēģiem, kur izteicās, un ņemšu vērā visu, ko jūs teicāt. Mēģināšu darīt visu, kas manos spēkos, lai ņemtu vērā ieteikumus. Uh, bet eh, šobrīd vēlētos jūs tikai, jums tikai apliecināt, ka es mēģināšu saglabāt ziņojumu būtību un mugurkaulu, vienlaicīgi atstājot vietu sarunām, kompromisiem, jo, protams, ka ir jāņem vērā kolēģiem svarīgi jautājumi, un tie jāatspoguļo arī zināmā mērā šajā ziņojumā. Esmu pārliecināts, ka darbs turpināsies un ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu Eiropas Savienības vadošo lomu šajos jautājumos, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies sagatavot ambiciozu ziņojumu, kas paliks atmiņā. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, līdz ar to esam pabeiguši jautājumu septītā darba kārtības punktu izskatīšanu, un tagad Eiropas Savienības cilvēktiesības stratēģijas pārskatīšana. Tās ir pēdējās debatas par šo ziņojumu kopā ar, grozīju, kopā ar iesniegtajiem grozījumiem. Šā ziņojuma nolūks ir sniegt parlamenta skatījumu uz nesen augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos publiskoto ēst cilvēktiesību stratēģiju un šo stratēģiju ir pieņēmusi arī padomi, jautājums iet par cilvēktiesībām un demokrātiju, un šai stratēģijai līdz nākošo rīcības plānu. Mēs vēlamies šā rīcības plāna nekavējošos īstenošanu starp Eiropas institūcijām un dalību valstīm, vienlaicīgi, kā teica Lambranidis kungs, kas ir Eiropas Savienības īpašais sūtnis cilvēktiesību jautājumos. Pirms dod vārdu referentam, vēlētos atgādināt, ka Par ziņojumu mēs balsosim 6. novembrī. Un tagad dod vārdu Tavares kungam. Lūdzu. Lūdzu, vārds jums, Tavares kungs. Paldies, priekšsēdētā. Kā jau jūs sacījāt, šī ziņojuma izējas punkts bija augstās pārstāvis eh, kopīgā komunikācija. The, the, the un arī komisijas komunikācija par Eiropas Savienības lomu cilvēku tiesības un demokratizācijas procesu atbalstam trešās valstīs, protams, īstenojot darbības plānu. Mēs uh, sākām ar to, ka izvērtējām, kāda ir pašreizējā situācija cilvēku tiesību jomā Eiropas Savienībā. Un šādi rīkojoties, mēs nonācām pie tā sakot pirmā secinājuma vai pirmā izejas punkta. Proti, Eiropas Savienībā ir tādi, ir dubults spiediens. Mēs iegūstam jaunas atbildības jomas, jauns uzdevumus. Uh, un tā sakot, eh, cilvēktiesību jomā iegūstam jaunus instrumentus un ar jaunus amatus. Eiropas Savienība, piemēram, mums ir īpašais pārstāvis un eh, augstā pārstāve ārlietās tikai kopš Lisabonas līgums ir stājies spēkā pirms pāris gadiem. Tātad mēs eh, kļūstam ambiciozāk un paplašinām savu aptvērumu no institucionāla viedokļa situācija uz vietas, jeb realitāte met mums vairāk izaicinājumu. Pirmkārt, eh, finanšu krīzes dēļ, Eiropas Savienības, Savienībai tagad ir grūtāka situācija un arī no tā viedokļa, ka tā tiek eh, skatīta negatīvāk pasaules acīs. Eiropas Savienībai vēl ar vienu piekrī ir maigā vāra, soft power, taču spēku samārs pasaulē, kā tiek uzskatīts, mainās. Parāds sacīt ir divi notikumi, kas uh, ir ietekmējuši šādu situāciju nesenā pagātnē. Pirmkārt, arābu pavasaris un tas fakts, ka mēs nevarējām paredzēt situācijas attīstību arābu pavasara laikā. Uh, Mēs mēģinājām situāciju ietekmēt un uh, spēlēt konstruktīvu lomu šajā kontekstā, taču tajā pašā laikā Eiropas Savienība pati, un tas ir otrais notikums no manas skatījuma, saskaras ar finanšu krīzes sekām. To mēs redzam dažās dalībvalstīs, piemēram, dažas dalībvalstis ir īpaši neaizsargāts finanšu krīzes kontekstā, un tās līdz ar to Eh, ir pakļautas eh, dažu tādu valstu ietekmei, kurās cilvēktiesības netiek ievērotas. Tad kas mums būtu jādara? Mums nebūtu jāatsakās no mūsu ambīcijām, mums būtu jāturpina savs ceļš, ņemot vērā to, ka šīs ambīcijas ir eh, jau institūciju līmenī pieņemtas, taču mums ir jāapzinās savas iespējas, taču no otras puses sabiedrībai, eh, savienībai ir jābūt savā veidā izveicīgai, iznesīgai to eh, tajā jomā, kā tā īsteno cilvēktiesības un virza to labvēlīgu attīstību. Ir jāzina, ko mēs vēlamies, pirmkārt, trijās, eh, trijos līmeņos, ko mēs vēlamies uh, Uh, plašākā pasaulē, ko mēs vēlamies tur redzēt notiekam. Otkārt, sadarbība starp Eiropas Savienību tās dalībvalstīm un institūcijām. Un trešais līmenis ir mūsu pašu līmenis, proti sadarbība starp institūcijām Eiropas Savienībā un Eiropas parlaments ir tā iestāde, kur mēs daudz gadu laikā esam guvuši panākums cilvēku tiesību jomā, taču eh, tagad eh, šeit nedrīkst apstāties un viss ir jāizteno tālāk. Mēs esam nākuši klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Viens priekšlikums pie tā darbs jau ir sācies, eh, tāds neoficiāls darba grupas izveids starp parlamentu komisiju, padomi un ārējās darbības dienestu. Uh, Uh, cilvēktiesību jomā mēs jau esam vienreiz tikušies, ir bijusi konstruktīva sadarbība šajā kontaktgrupā. Savā ziņojumā aicināju šo grupu padarīt oficiālu, lai varētu regulāri strādāt šajā grupā, tas padarītu informācijas apmaiņu efektīvāku un vispār grupas darbs būtu veiksmīgāks. Mums parlamentā ir liela problēma ar mūsu rezolūciju cilvēktiesību jomā, tālāku attīstību, ar mūsu delegācijām, tām izvērtējot cilvēktiesību situāciju dalību valstīs ir arī Eiropas parlamenta delegācijas, mums jānodrošina, ka ir tāda nodaļa, kas nodarbojas ar šī procesa tālāku izvērtēšanu, kā tas attīstās tālāk pēc visām šīm delegāciju delegācijām to apmeklējumiem. Mums ir īpašais pārstāvs cilvēktiesību jomā, un līdz ar to mums ir jābūt radošiem, īstenojot savu darbu ārpus Eiropas Savienības. Piemēram, ir ierosinājums par Eiropas Savienības un Arābu valstu jaunatnes tādu kā sadarbības izveidi, jo Fakts ir tāds, mēs īsti neapzināmies, kāda ir sabiedrība ārpus Eiropas Savienības. Tātad uh, projekts ir sagatavots, pateicos uh, AFET komitejā par to, ka norisinās šeit diskusijas par šo tēmu. Saņēmām 147 grozījumus, visus tos esmu izskatījis. Gandrīz visi grozījumi uh, ir iestrādājumi nākošajos kompromisu grozījumos apmēram 20-25 kompromisu grozījumi tiks sagatavoti ar ānu referentu un citu deputātu, piemēram, jūsu pašu iesniegtajiem grozījumiem. Daži grozījumi, kas nebūs iekļaujami kompromisu grozījumos, ierosināšu, lai balsojums par tiem būtu pozitīvs, tad katrā ziņā pastāv konsens, deputāti pieprašo ziņojumu nākošu nedēļu būs sanāksme, kurā apspriedīsim kompromisu grozījumus. Esmu gatavs uzklausīt jūsu ierosinājumus un komentārus. Paldies! Thank you very much, Mr. Rapporteur. Paldies! Politisko grupu pārstāv Kinga Gāla, ēnu referenti no Eiropas Tautas partijas. Viņa nav klāt. Viņa lūdz, lai es eh, paužu viņas komentārus. Tad. Viņa piedalījās iepriekšējos komitejas sanāksmēs, kurās tika izskatīts šis ziņojuma projekts. Šajā sanāksmē viņa atklāja ar saviem komentāriem par šo ziņojumu projektu. Taču tā, ka viņa saņēma grozījumus tūkotus eh, viņas pieprasītajā valodā tikai pirmdienas pēc pusdienā un otrdien viņa jau bija jādodas prom uz Bukarest. Viņa nevarēja padziļināt izskatīt grozījums. Viņa cer, ka nākošajās ēnu referents sanāksmēs varēs apspriest grozījums un rast kompromisus. Lielas paldies! Like ask... Tagad uh, vēlos, nākoš, lai nākošie runātā izteiktos kodolīti, jo mums šeit ir ļoti uh, pagodināta viešņa. Lūdzu, Gomeša kundze. Jā, es izteikšos uh, ēnu referentu vārdā, viņš nevar šodien būt klāt. Mēs gribam pateikties uh, Tavareša kungam, viņš paveicis lielisku darbu. Tas ir ļoti labs izējas punkts, lai uzsvērtu tos izaicinājumus, ar kuriem saskarāmies šajā jomā. Mēs uh, strādājam pašlaik pie grozījumiem, vēlamies izcelt prioritāri svarīgos jautājumus. Pašlaik pieminēšu četras prioritātes. Kā jau pieminēja Tavareša kungs, mūsu mācības, kuras guvušām no Arābu pasa, pavasara, ir Pirmais aspekts - mēs mainījām uh, mūsu prioritātes. Mums ir uh, jāveicina dialogs ar pilsonisko sabiedrību, ar nevalstiskajām organizācijām, ar um, uh, sieviešu un jauniešu pārstāvjiem. Tas ir lieliski. Te jāiekļauj arī politiskās partijas, arotbiedrības un tā tālāk. Šis pilsoniskais dialogs ir viena no prioritātēm, un mums ir jādara vairāk nekā esam darījuši līdz šim. Otrā joma ir labāka koordinēšana Eiropas Savienības ietveros. Tas nozīmē arī eh, starp mūsu dienestiem, starp eh, institūcijām un starp dalību valstīm. Tas ir vienīgais veids, kā varam virzīties uz priekšu, un eh, mēs ļoti ceram, ka jaunais īpašais, tad augstais pārstāvis ar savām zināšanām un ar savu pieredzi uh, mums uh, palīdzēs, jo viņš labi pārzina institūciju darbu un uh, situāciju dalību valstīs. Tad trešais punkts ir kopsakarības ar politikām, konsekvence, jo uh, Eh, ir ļoti svarīgi, lai būtu uh, uzticamiem un efektīviem darbā ar ārējo pasauli notrošināt um, eh, konsekvenci mūsu politikās. Tika jau pieminēta finanšu krīze, un es gribētu uh, teikt, ka mums ir jārunā par sociālo uh, atbildību uzņēmumiem, kā arī par eh, to, ka Eiropas institūcijām ir jāizmanto mācības, kas ir iegūtas finanšu krīzē. Jo, piemēram, finanšu darījumu nodoklis tagad ir jaunais instruments, eh, ieguldījumu direktīva tiks pieņemta Tas mainīs, protams, ekonomiku, bet tas ietekmēs arī mūsu attiecības, piemēram, cilvēktiesību jomā ar trešajām valstīm. Tām valstīm, kur pie varas ir uh, korumpētie līderi, kuri uh, savus līdzekļus tur mūsu bankās. Tā kā jaunos finanšu instrumentus varēs izmantot pret viņiem. Un visbeidzot, vajadzētu konkrētos kritērijus šai stratēģijai un tās uh, darbībai valstīs, ar kurām mums notiek dialogs par cilvēku tiesībām. Ķīna šeit ir pirmajā vietā. Mūsu referents uzskata, ka ir ļoti svarīgi uh, šo diskusiju padarīt tādu svinīgāku, nopietnāku Diskusija par šo stratēģiju, protams, turpinās uh, katru gadu. Mums ir ikgadējais ziņojums, un tas ir jāizmanto diskusijas veicināšanai. Paldies! Tagad Kopa kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu arī apsveikt referentu ar paveikto darbu. Uh, ziņojumā ir uh, skaidrs vēstījums, cik lielu nozīmi mēs piešķiram cilvēktiesībām. Cilvēktiesībām jābūt visu Eiropas politiku centrālajam punktam. Mēs vēlamies nodrošināt konsekvenci starp uh, ārējo darbību dažādajām jomām. Mums ir uh, jāuzsver, uh, ka starptautiskajos nolīgumos vienmēr jāiekļauj cilvēktiesību klauzula. Uh, starp trešajām valstīm un Eiropas Savienības dalību valstīm jāpastāv savstarpējās um, kontrolas attiecībām. Ja mēs vēlamies, lai mums uzticētos, ja mēs vēlamies efektīvi aizsargāt cilvēktiesības, tad jānodrošina arī kontrole. Mums eh, jāizvērtē situācija pie mums pašu mājās pirms kritizēt uh, citus. Eiropas Savienībā un dalību valstīs ir ļoti svarīgi pilnībā nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu, un ļoti labi, ka tas ir pieminēts ziņojuma projektā. Eh, es un arī citi kolēģi, mēs iesniedzām vairākus grozījumus par uzņēmumu sociālo atbildību. Mēs nedrīkstam piemirst, ka multinacionālie uzņēmumi eh, ļoti ietekmē Uh, dzīvi, un tāpēc uh, arī uh, šiem uzņēmumiem ir atbildība par cilvēku tiesību ievērošanu. Nepieciešams pieturēties pie vadošiem principiem. Eiropas Savienībai varēt, vajadzētu darīt visu, lai partnervalstis uh, arī piekrist tam, ka starptautiski tiktu izstrādāti uzņēmumu atbildības standarti. Paldies, Tavāriša kungs, referenta kungs. Jā, paldies, liels paldies kolēģiem, paldies kolēģijai Komešek, paldies kolēģijai Kopai un jums arī. Mums tagad nav laika, es saprotu, ka ministre jau gaida. Tāpēc runāšu tikai par uzņēmumu sociālo atbildību. Tas tiešām ir izšķirošs jautājums. Paldies visiem, kas iesniedz attiecīgos grozījumus. Mums būs kompromisa grozījumi. Es ļoti pozitīvi raugos uz šiem grozījumu priekšlikumiem Ir ļoti svarīgi ievērot cilvēku tiesības un panākt, lai arī uzņēmumi uzņemtu savu daļu atbildības. Tas ir svarīgi ne tikai Eiropas Savienībai. Uh, tas ir svarīgi, lai mūsu politika būtu efektīva un uh, lai mēs varētu šos standartus uzlabot visā pasaulē. Tad runa ir piemēram arī par citām jomām, kā par darba standartiem. Ja mēs vēlamies, piemēram, vidas standārtus vai darba standārtus visā pasaulē ieviest, tad mums jārīkojas uzticami. Tas fakts, ka Eiropas uzņēmumi nevienmēr rīkojas, nu, daži uzņēmumi nerīkojas tā, kā nāktos, un ka mēs nepiespiežam šos uzņēmumus rīkoties, kā vajadzētu, tas ietekmēs mūs tas negatīvi ietekmēs mūsu uzticamību pasaulē, bet tas negatīvi ietekmēs arī ekonomikas un sociālo realitāti. Mums ir jānodrošina uzņēmumu sociālā atbildība. Citādāk mēs rīkosimies tik tiešām tikai īstermiņā. It kā cilvēku tiesību uh, politika būtu tikai tāds piekabinājums citām politikām. Nē, Mēs vēlamies to uh, padarīt par centrālo elementu ne tikai humāno apsvērumu dēļ, bet arī politisko apsvērumu dēļ. At es nepacietīgi jau gaidu sanāksmi uh, nākamajā nedēļā un strādāšu pie kompromisa grozījumiem. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie pēdējā mūsu darba kārtības punkta, un tā ir viedokļa apmaiņa ar Kipras ālietu ministri kura runā Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos un komisijas priekšsēdētāja vietnietes Katrīnas Aštonas vārdā un runās par ārlietu padomas sanāksmes rezultātiem šā gada 15. oktobrī. Godātā kundze, es sveicu jūs mūsu komitejas sēdē. Vēlētos jums pateikties, ka jūs esat ar pacietību gaidījusi 15 minūtes, un paldies visiem komitejas kolēģiem, ka esat ieradušies uz šo uzklausīšanu. Mēs runāsim par ārlietu padomu sanāksmes rezultātiem, par ārlietu padomu, kur notika šās nedēļas sākumā. Šajā padomē tika runāts par ārkārtīgi daudziem un delikātiem jautājumiem, pirmām kārtām par Sīriju. Dramatiskā situācija šajā valstī ir ne tikai bažu avots un uh, uztraukuma avots un arī tāds kā pamudinājums mums visiem rīkoties ārti, bet uh, tas ir arī drošības drauds visām apkārt esošajām valstīm. Nākamais ir Irānas kodola programma. Mēs zinām, ka sarunas līdz šim brīdim nav devušas vēlamo rezultātu, katrā ziņā ne tādu, ko mēs varam saukt par adekvātu. Nekavējoties uz to, padomu vēlas saglabāt uh, diplomātiskas saiknes, mēģinot uzspiest uz sankciju instrumentiem. Ārlietu padomi runāja arī par Malī, par teritoriālās integritātes un tiesīgumu saglabāšanu un nodrošināšanu sarā valstī, un mēs vēlētos zināt, ko padome gatavojas darīt šajā jomā un ko tā vēlas darīt, lai atbalstītu apvienotās nācijas, tieši ņemot vērā to, ko nācijām ir devis ārlietu padomes, drošības padome, kādu mandātu. Tika runāts arī par Baltkrievijas pēdējiem notikumiem. Godāt ārlietu ministrs kundze, mums nav daudz laika, bet mums ir pietiekami daudz laika, tāpēc došu vārdu jums lūdzu. Uh, Priekšsēdētāja kungs, paldies! Paldies par šiem ievadvārdiem, godātie šās komitejas deputāti! Man ir ārkārtīgi liels gods un arī prieks šodien ar jums tikties. Un es runāju Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un komisijas priekšstādētāja vietnieces barones Katrīnas Aštons vārdā, lai jūs iepazīstinātu ar ārlietu padomas sanāksmes rezultātiem šā gada 15. oktobrī Luksemburgā. Tā bija ļoti, pro, ļoti, ļoti ražīga un ļoti veiksmīga ārlietu padome. 14. oktobra pašā vakarā padome organizēja vakariņas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Mēs runājām par kopīgām tēmām un kopīgām bažām, tādām kā enerģija, tirzniecība, partnerība modernizācijai, attiecības ar pilsonisko sabiedrību un vīzas un runājam arī par vairākiem citiem starptautiski svarīgiem jautājumiem, tajā skaitā par Sīriju, Irānu un Malī. Tās bija garas un dzīvīgas diskusijas, un šo diskusiju laikā abas iesaistītās puses nāca klajā ar saviem argumentiem un pārliecību. Pie tam argumenti tika prezentēti ar uh, nopietnību un ar atklātību. Un tomēr vēlētos uzsvērt to ļoti labo atmosfēru un garu, kas eh, pat kritiskos momentos mums ļāva nodrošināt radošu partnerību. Un tas ir sava veida pirmais etaps decembrī paredzētajai Eiropas Savienības un Krievijas sanāksmai. Un eh, pirmdien no rīta tika paziņota Nobela mieras prēmijas piešķiršana Eiropas Savienībai, un tad mēs sagatavojām īsu deklarāciju, kas tika publiskota pēc ārlietu padomas. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības darba atzīšana tik augstā līmenī ir pamudinājums turpmākam darbam un arī turpmākam, turpmākam, turpmākai iesaistīšanai miera procesa nodrošināšanā un Eiropas Savienībai ir jānodrošina ārē, sava ārējā darbība kopīgiem mērķiem un arī efektīvāka. Pirmais ārlietu padomas eh, darba kārtības uzdevums, ko arī mēs izskatījām veiksmīgi, bija jau manas pieminētā malī. Situācija šajā valstī turpina izraisīt būtiskas bažas Ne tikai šeit, bet arī ANO drošības padomē. ANO drošības padoma pagājušajā piekdienā pieņēma savu otro rezolūciju šās valsts sakarā, un tajā ir pamudinājums un griešanās pie Eiropas Savienības, lai Eiropas Savienība griezt, sniegtu savu atbalstu Malī bruņotajiem spēkiem. Un šajā sakarā mēs pieņēmām ārlietu padomas secinājumus, kurā mēs vēlamies izveidot malī krīzes pārvaldības konceptu, kurā runa iet par militāras misijas nosūtīšanu, kas savukārt nodrošinātu malī armijas reformu un apmācību. Eiropas Savienība apzinās tās tos draudus, ko nestabilitāte šajā valstī izraisa visam reģionam. Eiropas Savienība un vispārējā pasaule ar bažām skatās uz malī notiekošo un tā atspulgu apkārt. Mūsu mērķi ir skaidri. Mēs vēlamies nodrošināt demokrātijas atgriešanos, valdības atgriešanos, tiesiskas valsts izveidošanu, tātad valdību, kas pārvaldītu visu teritoriju. Ciešā sadarbībā ar apvienotajām nācijām un ar Āfrikas Savienību un ar ECOVAS mēs uzsveram, ka šī sadarbība ir nepieciešama. Un e, mēs vēlētos griezties pie mano, pie Prodikunga, kurš ir apvienoto nāciju īpašais sūtnis. Un novembra ārlietu padomē mēs atgriezīsimies pie malī jautājuma. Pēc tam mēs diskutējām Sīrijas gadījumu, jo, protams, visnekavējošākies ir jāpārtur, jāpārtrauc cilvēktiesības lepkavības. Ārlietu padome uzsvēra, cik tas ir svarīgi nodrošināt slepkavību pārtraukšanu. Nākamais mēs runājam arī par instrumentiem, ar kādiem iespaidot režīmu un nevis civiliedzīvotājus. Vienlaicīgi tika uzsvērts, ka Eiropas Savienība joprojām ir dziļi nobažījušies un, nobažījušies un uztraukusies par to, kā Sīrijas negatīvie notikumi ietekmē citu valstu integritāti, tajā skaitā arī noteikošo tur, Turcijā. Eiropas Savienība vēlas apturēt negatīvo notikumu eskalāciju. Padoma ir izteikusi savu pilnīgo atbalstu apvienoto nāciju centieniem un eh, vēlas eh, griezties pie kopīgā pārstāvja Lahta Brahimī. Nākamajā ziemā humanitārās palīdzības sniegšanas efektivitāte būs, kļūs vēl, kļu, vēl aktuālāka. Georgievs kundze, kas ir komisāra, iepazīstināja ārlietu padomu par situāciju. Šobrīd 230 miljonu eiro ir atvēlēti palīdzībai, un Eiropas Savienība ir flagmaņos palīdzības sniegšanai, un tomēr mums vajadzētu censties darīt vēl vairāk, palīdzot gan apkārt esošajām valstīm, kuras šobrīd ir spiestas uzņemt milzīgus bēgļu plūsmas, un arī sadarboties ar Sīrijas pilsonisko sabiedrību. Tas ir svarīgi. Par Ēģipti. Ārējā pārstāve iepazīstināja ar pēdējiem notikumiem par eh, sanāksmes sagatavošanu starp Eiropas Savienības un Arābu līgas vadošajiem darboņiem, kura ir paredzēta 13. novembrī. Šās eh, sēdes nolūks ir veicināt pārējais posmu un eh, apvienot dažādu iesaistīto pušu centienus mērķu sasniegšanā. Ēģiptes galvenais nolūks ir veicināt tirzniecību, investīcijas, turismu, kā jau iepriekšējās darba grupās. Arī ša, šīs darbībā augstā pārstāve ir ierosinājusi piedalīties arī Eiropas parlamentu, lai sniegtu savu ieguldījumu šajā darba grupā. Esam runājuši arī par tuvo austrumu miera procesu, un šeit esam vienas prātas, ka Sarunas ir jāatsāk starp Izraēlas un Palestīnas pretējām pusēm. Un mēs uzskatām, ka ir jāmēģina rast divpusējas abu valstu iesaistīts risinājums, kas būtu pieņemams abām valstīm par Irānu. Vienojāmies, ka ir nepieciešams pieņemt jaunus restriktīvas mērus, kuri būs eh, domāti četrām jomām - finansēm, tirzniecībai, finansēm un transportam. Šie pasākumi būs domāti, lai apturētu Irānas kodolprogrammu un lai apturētu tos ieņēmumus, kurus Irānas valdība iegūst no dažādiem avotiem un pēc tam izmanto kodola programmas attīstībā. Šīs sankcijas nav domātas, lai negatīvi ietekmētu Irānas iedzīvotājus, jo šobrīd visas pasaules iedzīvotāji, visa pasaule arvien vairāk satraucas par Irānas kodola programmu. Vienlaicīgi padome atkārtot uzsvēra savos secinājumos to, ka Eiropas Savienības nolūks ir mēģināt panākt diplomātisku risinājumu Irānas kodoļu problēmai, izveidojot uzticību starp abām pusēm un mēģinot doties uz priekšu solīt pa solītim, balstoties uz savstarpēju uzticību jo sankcijas pašas par sevi nav mūsu mērķis. Irānas režīma rokās ir visi iemaukti, lai turpinātu uzticības veidošanas procesu un lai turpinātu veidot uh, miermīlīgu valsti un lai kodola programma paliktu tikai miermīlīgiem mērķiem. E3 plus 3 mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz Irānu, lai tā iesaistītos dialogā un lai izveidotu tā saucamo divu celiņu pieeju. Lenča laikā mēs runājam arī par austrumu partnerību, par to, kas notiek Gruzijā un Baltkrievijā. Par Baltkrieviju. Balstījāmies uz secinājumiem un arī uz veikto pēdējo notikumu izanalizēšanu, proti izmaiņas tur nenotiek. Mēs turpināsim mūsu politikas īstenošanā uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir cilvēktiesību ievērošana un cik svarīgi ir iesaistīt arī pilsonisko sabiedrību un politisko opozīciju. Ārlietu padomas secinājumos tika uzsvērts tas, cik sankcijas ir domāts reformu veicināšanai. Par Gruziju. Esam gatavi palīdzēt šai valstī pēc vēlēšana periodā. Mēs vēlamies nodrošināt kontinuitāti, jo Eiropas Savienības un Gruzijas saites ir ciešas, un mums ir jābūt uzmanīgiem, jo situācija var mainīties jebkuru brīdi. Ārlietu padomas secinājumos mēs uzsvērām šo manis tikko izteikto frāzi. Augstā pārstāva paziņoja, ka viņa ir griezusies pie sava kolēģa komisāra Fīles kunga ko, kopā ar ģenerāla sekretāru Helgu Šmitu, lai abi šie cilvēki apmeklētu Gruziju un tiktos divpusējās sarunās, lai redzētu, kāda būs nākamā Grūzijas valdību un lai vēlreiz vēl tālāk stiprinātu Savienības un Grūzijas sadarbību. Un šobrīd Helga Šmitas kundze un eh, Fīles kungs atrodas Grūzijā, un viņi tiekās ar valdības pārstāvjiem. Uz Grūziju viņi devās vakar vakarā. Un nākamajā nedēļā plenārsēdē parlamentā ir paredzētas debatas gan par Baltkrieviju, gan par Gruziju. Tas bija mans sakāmais. Kā jau teicu pašā sākumā, mēs esam pieņēmuši padomas secinājumus par Sīriju, par Irānu, par Baltkrieviju, Gruziju un Maliju. un eh, jūs visus šos dokumentus varat saņemt. Un tagad būšu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Liels paldies! Turpina Kukana kungs par eh, šo visaptvarošanu skaidro eh, paziņojumu, par diskusijām, secinājumiem ārlietu padomē. Kolēģi, tagad jums iespēja uzdot jautājumus vai nākt klāt ar saviem komentāriem. Lūdzu, mēģiniet izteikties pēc iespējas īsāk, lai visiem kolēģiem būtu iespēja uzdot savu jautājumu. Ministres kundze, tad jums būs daudz laika atbildēt uz jūsu jautājumiem visatvaroši. Kaizers, de Kaizers kundze, lūdzu. Paldies priekšstādētāji, paldies, ministres kundze. Trīs nelieli jautājumi no manas puses. Pirmkārt, jūs minējāt Lavrova kungu un Eiropas Savienības Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes e, drīz norisi, vai ir kādas izmaiņas e, e, no Krievijas puses tās attiecībās, tās viedoklī par Sīriju? Skaidrs, ka šādas izmaiņas nebūtu atrodamas padomas secinājuma dokumentā. Otrais jautājums pavisam vienkārši. Jūs pavisam īsi pieminējāt tuvos austrumus un Izraels Palestīnas attiecību jautājumu. Un abas kunga prezidenta pieprasījums eh, par ANO rezolūciju, vai tas tika pieminēts, tas ir tāds strīdus punkts, kā zināms, un trešais jautājums attiec uz Irānu. Irāna, protams, aizbildinās, ka tai urāna bagātināšana nepieciešama ir ātommedicīnas mērķiem. Esmu satikusies ar Irānas vēstnieku, viņš man stāstīja plaši un gari, kā izotops, urāna izotops var izmantots uh, nukleārai medicīnai, Krievijai vai, piemēram, Brazīlijai. Tas gan uh, nekādu pagaidām nesot vainagojies panākumiem. Kāds ir Eiropas viedoklis par šo aspektu Irānas uh, politikā? Paldies, Gomešs kundze. Paldies, ministrs kundze. Vēlos jums pirmkārt pateikties, pēc, ka esat mūsu viešņi, un otrkārt gribu uzdot jautājumu par Malijas, Mali misiju. Eh, Kāmiņa attiecība, eh, CSDP misija. Mēs saprotam, kāpēc ANO ir pieprasījusi šādu misiju. Vai dalībvalstis piedāvā to, kas šai misē ir nepieciešams, ņemot vērā pašreizējo ekonomiskās krīzes situāciju? Un nu, ņemot arī to, cik katastrofālā veidā uh, Eiropas Savienība risināja vienu citu uh, kādu misiju kaimiņu valstī, kurai arī bija jārisina tādas problēmas, kas ir radušās Mali, un tad vēl ir Gineja Bisau. Tur arī uh, nav tiesiskuma, ir e, problēma ar e, armijas pārstruktūrēšanu un e, organizēto noziedzību, un šā, šī problēma vēl nav atrisināta. To varētu, to it kā risina ekovas, bet apvienotā, bet es neko nedaru. Es uh, apsveicu, protams, ES misiju Malī, taču es nedomāju, ka vēl ar vienu Eiropas Savienību var izlikties neredzam uh, Gvinējā Bisau notiekošo. Vai šis jautājums tika apspriests eh, ārlietu padomē? Vēl viens jautājums par Sīriju. Vai ņemot vērā ziemas tuvošanos, norisinājās nopietnas diskusijas par humāno koridoru izveidi. Es nerunāju par uh, pašu Sīriju, bet par tās kaimiņu valstīm, piemēram, tas varētu būt Turcija vai Jordānijā. Protams, uh, tad arī ir jānodrošina šie humanie koridori. Mana kolēģe Veronika Dekaizer jums uzdeva jautājumu par tuvajiem austrumiem par to, kā virzās Palestīnas jautājums ANO. Es gribētu jums uzdot jautājumu par eh, aka nolīgumu. Kā šie centieni padomē veicināt miera procesu Vai tas nozīmē, ka mēs esam gatavi uh, atbalstīt šo uh, tirzniecības nolīgumu, uh, kas ir it kā pilnīgi pretējs konflikta risināšanai? Un tad tālāk jautājums uh, konkrēti par jūsu valsti, par tās attiecībām ar kaimiņu valsts Turciju. Nesen bija sanāksme starp Barozo. Uh, un eh, to jūs pārstāvi, kura kompetencēs ir izsināt šo Kipras problēmu. Ko jūs par to domājat? Paldies! Paldies, Gomeša kundze! Hundis kungs, lūdzu! Paldies, priekšstādātāji! Paldies ministres kundzei par to, ka viņa ir mūsu viešņa un par viņas eh, sniegto eh, ārlietu padomu sanāks rezultātu novērtējumu. Un šie lēmumi, par kuriem stāstīja, neatiec tieši uz jums pašai, pašu personīgi. Jūs stāstījāt par Eštonas kundzes viedokli un tā tad <clears throat> tas nav saistīts ar jūsu kā Kipras ārlietu ministrs pašas nostāju. Pirmais jautājums vispārīgs. Tas ir saistīts ar eh, Sīriju un ar problēmām Īrā, Irānā. Tātad šie divi temati tika apspriesti. Vai jūs varētu vispārīgos vilcienos pastāstīt, vai Eiropa dara visu, kas ir tās spēkos, lai mierīgā veidā atrisināt šos uh, problemātiskos jautājumus. Manā skatījumā tas netiek darīts. Un vēl viens tās aktuāls komentārs. No simboliskā viedokļa Eiropas Savienība savās miera misijās uh, ar tiks skatīta uh, iegūtās Nobela prēmijas gaismā. Vai Eiropas Savienība tiešām uh, risinās uh, miera nesēju misiju. Protams, viena lieta ir Palestīna un Kipra, taču pievērsīsimies tagad Irānai. Es domāju, un e, situācija Sīrijā, es domāju, ka Eiropas Savienība nav attiecīgi izvērtējusi arābu pavasara uh, koncepciju, kas reāli notika, kāda bija situācija. Kā Eiropas Savienībai padomis, uh, ministru padomē, būtu jāvērtē Turcijas centieni iejaukties no vienas puses. Arī Izraela iejaucas Irānas lietās. Vai ministres kundze šādi nerodas jaunas pretrunas? Un vai līdz ar to šī problemātika nevar, nevar izplatīties visā reģionā. Es domāju, jūs saprotat, par ko es te reāli runāju. Eh, rodas problēmas, vēršoties pret Irānu, arī citās kaimiņu valstīs. Ar enerģiju, piemēram, ir problēmas stratēģiski. Um, militāra iejaukšanās Sīrijā. Tā izraisīs jaunu bēgļu vilni un viņi dosies uz Eiropu. Kā tiks risināts šis jautājums? Es ceru, ka jūs par to runājat. Mm, vai nu pastāstiet, ka tas jums uh, rocina bāžas, vai arī jūs varētu izklāstīt, uh, kādi ir viedokļi šīs situācijas vērtējumā. Es eh, gribētu, lai Eiropas Savienības eh, eh, piedāvātie risinājumi būtu aktīvāki un vairāk vērsti uz mieru izlīgumu šajās situācijās. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Sopoklēvus, kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms sveic mūsu vidū ministres kundzi un gribu paust savu atzinību eh, ārlietu padomu sanāks rezultātiem, proti veicināt mieru un eh, to, ka ārējai darbībai jābūt aktīvākai. Es domāju, šādu vispārēju paziņojumu neviens nevar noraidīt. Varbūt jāsaka, pavisam pamatot tiek pieminētas neatrisinātās problēmas Malī, Ēģipte, Baltkrievija, Grūzija, Palestīnas jautājums. Un šīs situācijas uh, raksturojums saistīts ar uh, Eiropas Savienības virzību, ar uh, akī komunitēru, bet es gribētu šeit pieminēt trīs jautājumus. Pirmais jautājums. Tas attiec uz Sīriju. Mēs uzklausījām Ashtons kundzi arī uh, plenāra sesijā. Viņa raksturoja, kā tiek sniegts humānais un ekonomiskais atbalsts Sīrijai, taču mums jābūt konkrētākiem. Es atļaušos nosaukt par šo B plānu, jo patiesībā nemazinās cilvēku upuri. Katru dienu cilvēki tiek nogalināti. Upuru skaits tikai pieaug, arī draudi pieņems spēkā. Turklāt arī ir problēmas ar Turciju un iesaistās Ķīna, Krievija. Vai pastāv kāds B plāns konkrēts, praktiski, kā var nodrošināt mieru? Es domāju, mums būtu jārunā tagad konkrētāk. Otrais jautājums - Palestīnas jautājums Mēs te gadu desmitiem runājam par to, ka jārod risinājums eh, divas valstis, kārtības, startautiskās tiesības. Es domāju, mums būtu jāvirza šis process kaut kādā konkrētā ietvarā, vai ir šāds konkrēts plāns. Un tālāk Gomešas kundze runāja par tehnokrātiem. Es nezinu, vai tā īsti varētu sacīt. Runa par šo starpnieku, kura mērķis ir panākt uh, risinājumu Kipras un Turcijas attiecībās. Vai jūs uh, skatāt šādu iespēju? Vai ir kāds politiskais risinājums iespējams? Es, protams, negribu mazināt tehnokrātu nozīmi. Šādi ir man trīs jautājumi. Es saprotu, ka laika jums nav daudz, taču es augstu novērtēšu, ja spēsiet atbildēt atklāti, praktiski saprotami. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, Lainina kungs, tagad un pēc tam eh, ministres kundze atbildēs uz jautājumiem. Jā, ministres kundze, jūs pieminējāt Grūziju. Ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība tagad aktīvi sāk rūpēties par attīstību šajā valstī. Grūzijai ir asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību. Nu, tas, tas top, tas tā pašlaik tiek izstrādāts. Uh, Un uh, es domāju, ka šīs asociācijas nolīgums, kad tas tiks parakstīts, palīdzēs šai valstī. Jautājums ir tāds. Kā tad jūs eh, izvērtējat attiecības ar Grūziju, ņemot vērā Krievijas pozīciju? Vai mēs varam sagaidīt pozitīvu attīstību? Eh, kā jūs domājat, vai jaunā valdība varēs vienoties ar Krieviju? Tad gribu pieminēt tuvos austrumus. Mēs visu laiku runājam šeit, jā, divu valstu risinājums, divu valstu risinājums. Bet mēs neko nedarām, lai izbeigtos uh, uh, tagad. Uh, uh, uh, Jordānas rietumkrastā būvēšana, ja mēs neko nedarīsim, tad nebūs iespējams šīs divu valstu risinājums jau pirms dažiem gadiem. Uh, Eh, Eiropas Savienība eh, neko daudz nedara, eh, lai šo ekspansiju kaut kādā veidā apturētu. Mums vajadzētu tomēr kaut kādus pasākumus, kas parādītu Izraēlai, ka mēs nepiekrītam tās rīcībai par Sīriju un par um, attiecībām ar Turciju. Arī šeit es gribētu jautāt, ko mēs īsti darām, lai uh, atvairītu karu Turcija un Sīrija eh, potenciāli var iesaistīties ne tikai nelielos konfliktos, bet uh, karā. Ko mēs darām, lai to novērstu? Paldies! Thank you, Mr. Paldies, saka priekšstādātais, paldies Laina kungam. Un tagad došu vārdu ministris kundzei. Lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsādātāji. Jā, tik tiešām jautājumu bija daudz. Daži pārklājās, tāpēc centīšos un atbildēšu, um, cik vien iespējams, uh, visaptveroši uz visiem jautājumiem. Uh, visu pirms par tikšanos ar Lavrova kungu. Kā es teicu, mums bija ļoti labas diskusijas gan par divpusējiem jautājumiem, gan par starptautiskajiem jautājumiem. Mēs runājam par Sīriju, par Irānu, par Mali, par Sīriju. Protams, mēs uh, nevaram vienoties par uh, dažiem jautājumiem. Uh, tas ir zināms, ka mums ir nesaskaņas ar Krievijas federāciju, bet tomēr diskusija ir bijusi ļoti laba, tā bija ļoti atvērta, it īpaši vakariņu laikā. Lavrova kungs atkārtoja uh, savas valsts nostāju par uh, komunikē. Uh, diskusijas laikā viņš precizēja šo nostāju, bet es pašlaik nevaru pateikt, vai uh, ir uh, kaut kādas izmaiņas, vai Krievija nedaudz pavirzās uz uh, konsensusu. Grūti pateikt, vai šīs domstarpības par Sīriju uh, var tikt pārvarētas. Bet diskusija, kā es teicu, bija ļoti konstruktīva, ļoti atvērta, un augstā pārstāvi teica, ka tas bija ļoti labs sagatavošanas pasākums Eiropas Savienības un Krievijas samitam šogad. Par tuvajiem austrumiem. Protams, mēs diskutējām par visiem jautājumiem. Padome šī gada maijā, kā jūs zināt, ir pieņēmusi ļoti stingrus secinājumus. Šis dokuments ir viens no stingrākajiem, kas jebkad ir pieņemts padomē uh, par uh, Izraēlas ekspansiju un par divu valstu risinājumu. Uh, Bija arī diskusija par uh, Abāsa uh, kunga uh, paziņojumu par rezolūciju, uh, kas uh, ir paredzēta uh, ģenerāla asamblējā, to vēlas iesniegt Palestīnas uh, uh, iestādes. Un es gribu teikt, ka mūsu diskusijas koncentrējās galvenokārt uz to, kā mēs varam konstruktīvi rīkoties, lai atsāktu samierināšanās procesu. Uz to vien mēs koncentrējamies pašlaik. Protams, pašlaik mēs vēl nevaram zināt, kāds būs rezolūcijas saturs, ko iesniegs Palestīna. Mūsu mērķis ir atsākt sarunu procesu. Un par to mēs arī diskutējām. Nu, protams, mūsu um, uh, pozīcija uh, par Izraēlas rīcību nav mainījusies. Mums ir uh, rezolūcijas, ir paziņojumi gan no dalību valstu puses, gan augstās pārstāves uh, paziņojumi, un uh, visos ir uzsvērts, ka tas ir nepieļaujami, ka tas pārkāpj starptautiskās tiesības, Un, ja jūs pārlasīsiet maija uh, secinājumus, tad šī pozīcija ir ļoti skaidri un stingri tur izteikta. Par Irānu. Mūsu nostāja ir skaidra. Tā ir atspoguļota arī nesenajos uh, secinājumos, ko pieņemam uh, pirmdien. Nu, protams, uh, Sankcijas pašas par sevi nav politika, sankcijas nav pašmērķis, jo sankcijas arī neatrisina problēmu. Bet sankcijas ir daļa no uh, šīs dubultsliežu pieejas. Mums ir ļoti stingra diplomatiskā uh, ievirze, augstā pārstāve tie, kas uh, regulāri ar Irānas pārstāvjiem Tas ir 3 plus 3 process. Un mēs cenšamies te pašā laikā uh, izveidot uh, uh, uzticību un uh, konstruktīvos priekšlikumus iesniegt šim procesam. Padomis nostāja ir ļoti skaidra. Mēs nosodam uh, to, ka Irāna joprojām ražo un bagātina urānu un uh, palielina uh, urāna bagatināšanas kapacitātes, kā arī rīkojas uh, pretrunā drošības padomes uh, un starptautiskās uh, uh, atomenerģijas organizācijas rezolūcijām. Tā kā padomes nostāja arī šajā gadījumā ir pilnīgi skaidra par Mali misiju. Tagad Eiropa, uh, Eiropa padomei un augstajai pārstāvei uh, jāturpina darbs. Tieši pašlaik uh, tiek veidota šī misija, tā tiek sagatavota. Pašlaik ir ļoti grūti pateikt, kā reaģēs dalību valstis bet ņemot vērā situācijas uh, nopietno raksturu un ļoti nopietnās bažas, kas tika izteiktas arī pēdējos padomes secinājumos, es gaidītu, ka neskatoties uz finanšu krīzi un smago ekonomisko situāciju, dalību valstis uh, reaģēs uh, saprotoši un palīdzēs nodrošināt misiju, bet mums, protams, jālūkojas, kā tas attīstīsies to zināsim jau tuvākajās nedēļās. Situācija Gvinējā Bisavā, atbildot Gomeses kundzei, ir ārkārtīgi uh, nopietna, tā izraisa lielas bažas, un vakar politiskā dialoga laikā starp Eiropas Savienību un Kabo Verde mēs uh, par to runājām. Mēs runājām par situāciju Gvinējā Bisavā. Nu, protams, Kabo Verde pārstāvji ir ļoti no, noraizējušies par situāciju Gvinējā Bisavā, jo tā ietekmē arī viņu valsti. Šī situācija izraisa smagas bažas, piemēram, par narkotiku tirzniecību, par citām nelikumīgām aktivitātēm šajā valstī un uh, arī iedzīvotāji ļoti cieš no šīs negatīvās attīstības. Lūk, uh, tāda ir pašlaik situācija. Padomē bija iespēja diskutēt uh, un paust savu nostāju. Un mēs joprojām uzskatām, ka Gvinēja Bisava ir uh, uh, bažas izraisošā valsts, bet Mali ir uh, uh tāds steidzamāks jautājums, un tāpēc ir pieņemts tagad šis lēmums balstoties uz drošības padomes aicinājumu. Par um, humanās palīdzības koridoriem, par um, drošību bēgļiem, jā, es zinu, ka ir priekšlikumi izveidot uh, valsts ietveros, tad Sīrijā, uz Sīrijas teritorijas uh, šādas uh, uh, drošās ostas bēgļiem. Bet pašlaik drošības padomē vēl nav panākta vienprātība, jo viena lieta ir izveidot šādus drošības koridorus vai drošās ostas vai drošās zonas, un cita lieta ir pēc tam aizsargāt sabiedrību, kas dosies uz šīm teritorijām. Šķiet, ka pašlaik nav panākta vienošanās, eh, nav vienprātības drošības padomē, eh, un mums jānogaida, kas notiks. Protams, humanā situācija ir ļoti smaga. Cilvēkus nogalina katru dienu. Pašlaik upuru skaits pārsniec jau 40 tūkstošus. Un, protams, eh, ir ārkārtīgi svarīgi izbeigt vardarbību valstī un izbeigt uh, tur, turpmākus nemierus. Mēs uh, tāpēc atbalstām Brahīni kunga misiju, kas, kā jūs zināt, uh, pašlaik ir devies ar uh, uh vizīšu sēriju uz uh, svarīgākajām valstīm. Sīrija ir pirmā, bet viņš apmeklējis arī kaimiņu valstis, dalību valstis, kopā ar uh, augsto pārstāvi uh, tikās ar Brahīmi kungu Ņujorkā ģenerāla asamblējas nedēļā. Un, protams, mēs viņu visādi atbalstām. par AKA nolīgumu. At pašlaik mums nav kopējas nostājas, at padome tādu nav pieņēmusi, bet dažas dalību valstis ir paudušas ļoti stingru viedokli uh, par uh, produktiem, uh, kas tiek ražoti okupētajās teritorijās, bet pašlaik, kā es teicu, kopējās nostājas padomē nav. Vēl bija divi jautājumi par Kīpras uh, situāciju un par Barozo kunga jaunā pārstāvja iecelšanu. Ja jūs ļausit, es uh, uh, centīšos atbildēt uz šiem jautājumiem pēc sanāksmes individuāli. Eh, runāšu ar tiem, kas uzdeva šos jautājumus, jo pašlaik es pārstāvu šeit augsto pārstāvi. Es neesmu šeit kā Kipras ministre, tāpēc es vienkārši nevēlos par to runāt pašlaik. Nav tā, ka es uh, Uh, izvairos no atbildes, nē, bet vienkārši pašlaik tam nav īstais laiks. Mēs tagad runājām par ārlietu padomes sanāksmi. Es labprāt diskutēšu ar jums par Kīpras jautājumu, bet uh, citu vietu un uh, citu laiku un individuāli ar tiem, uh, kas interesējas par šo jautājumu. Tad bija vēl jautājums par Arābu valstīm, par Arābu pavasari un to, ko Eiropas Savienība pašlaik dara. Ja es varu tā teikt, eh, izskanēja zināma kritika vai vismaz šaubas par to, vai Eiropas Savienība ir izpelnējusies tik tiešām Nobel miera prēmiju. Bet es gribu tikai atkārtot to, ko mēs pirmdien teicām ārlietu padomē attiecībā uz šo miera balvu. Protams, tā tika piešķirta atskatoties pagātnē par to, ko ir panākusi Eiropas Savienība pagātnē kopš tās dibināšanas. Un Eiropas Savienība ir taču un ir bijusi miera projekts. kopš uh, uh, otrā pasaules kara beigām nav uh, bijis pasaules karu vai visu Eiropas karu. Un mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Savienības dibināšana palīdzēja šo iespējamo karu atvairīt. Bet, protams, kā Miera balva ir arī aicinājums un mudinājums Eiropas Savienībai turpināt šo darbu. Tā ir Eh, milzīga atbildība. Jūs jau runājāt par Palestīnu, piemēram, par Arābu pavasari. Ir arī daudz citu krīžu visā pasaulē. Un Eiropas Savienībai, kas, protams, nav vienīgais spēlētājs pasaulē, ir ANO, ir citas organizācijas, reģionālās organizācijas, bet Eiropas Savienība, protams, cenšas spēlēt savu lomu, sadarbojoties ar citām starptautiskajām organizācijām un arī ar reģionālajām organizācijām. Un tāpēc, piemēram, Sīrijas gadījumā mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Arābu līgu, un mums būs uh, uh, sanāksme ministru līmenī ar Arābu līgas pārstāvjiem. Šī ir otrā šāda veida sanāksme, tā notiks Kairā 30. novembrī. atvainojiet, novembrī, un tā būs lieliska iespēja diskutēt uh, par uh, notikumiem uh, dienvidu kaimiņu valstīs. Runa būs par um, reformām, par transformācijām, kas notiek šajās valstīs. Mēs labi apzināmies, ka situācija ir sarežģīta, un mēs apņēmāmies arī turpmāk šīs valstis atbalstīt. Protams, šī sadarbība ar citām organizācijām būs nepieciešama, lai sniegtu palīdzību. Tagad par Turcijas lomu. Turcija, protams, ir valsts, kas spēlē ļoti svarīgu lomu savā reģionā. Tas ir svarīgs spēlētājs, bet tas nav vienīgais spēlētājs. Ir arī citas valstis, uh, arābu valstis, kas spēlē tikpat svarīgas lomas, arābu līgas valstis, piemēram, kuram, uh, protams, uh, jāspēlē prioritārā loma kad runa ir par arābu pavasara valstīm un par attīstību šajās valstīs. Jā, šķiet, ka es esmu atbildējusi uz visiem vai gandrīz visiem jautājumiem. Nu, vairāk vai mazāk, vai ne? Paldies, saka priekšsēdātājs. Liels paldies ministres kundzei, liels paldies par to, ka jūs uh, bijāt gatava atnākt un piedalīties šajā atvērtajā diskusijā ar mūsu kolēģiem. Noslēgumā gribu pieminēt, mums ir vēl divi darba kārtības punkti. Paldies par to, ka nav mums nekā pie citiem, pie dažādiem jautājumiem. Un gribu vēl tikai paziņot, ka nākamā sanāksme būs ārkārtas sanāksme nākamajā nedēļā, ceturtdien Strasburā, Strasburgā. Tātad šajā sanāksmē mēs balsosim no desmitiem līdz pusdivpadsmitiem nākamo ceturtdienu. Esam izskatījuši visu darba kārtību. Paldies visiem par līdzdalību. Sanāksme ir slēgta.